brīvprātu kā eh, darba gadu. Mēs esam par rezolūciju ceru, ka jums visiem ir līdzi savas eh, balsojuma kartes. Mēs pirms sāksim balsojumu par Eiropas brīvprātīgo kādu. Eh, es gribēju jums teikt priekšsēdus kundze tikai to. Es gribēju lūgt pārliecināties par fórumu, varbūt pēc, eh, par kvorumu pēc piecām minūtēm, jo neesmu mm, gluži droši, vai mēs tiešām jau visi esam paspējuši šeit ierasties zālē. Varbūt, ka mēs varētu tomēr piecas minūtes pagaidīt, neskatoties uz to, ka, kā zināms, Briti vēlas būt ļoti punktuāli. Priekšsēd, es gribēju sākt laikā. Es biju pieņēmus, ka 9.30 viss būs šeit, bet nu labi, varam dažas minūtes pagaidīt. Okay, you are reading. first. Right, if we can go to the first vote, please. Labi, tad es gribētu sākt. Vai visi varētu pateikt, vai. Eh, ja viņiem nav balsošanas kartīte līdzi, vai visiem ir balsošanas kartīte? Okay, yes, let's go to the first vote. Labi, sākam ar pirmo balsojumu par 18. grozījumu. Sākam balsot. We'll see what it looks like. 18 uh, ir balsojuši, 18 pār, neviens pret, uh, neviens arī neaturās. Vai varētu lūdzu visi apsēsties, jo mēs tagad balsojam? Acim redzot, bija skaidrs vairākums, un tādēļ tagad turpmāk balsosim roku pacelšanu. Astotais kompromiss pār, Astotais kompromiss par, pret, pieņemts. 41. 42. atkrīt, 43. par, pret, pieņemts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņemts. 19. grozījums atkrīt, 44. 45. arī atkrīt, 20. E, grozījums e, par. Pret atturās pieņemts. 21. ko arī ir iesniedz pār pret atturās pieņemts. 22. pār pret atturās pieņemts. 46. atkrīt, 23. atcelts, 47. pār pret pret noraidīts. 24. atsaukts, 48. par pret. Vai varam pārbaudīt? Pārbaudam. 48. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 42 balsojuši, 16 pār 26 pret, neviens neatturās. Uh, noraidīts. 25. un 26. par tiem balsosim vēlāk, jo atkrīt, ja pirmo, pa ko pirmo kompromisu vēl neesam balsojuši. Pirmais grozījums eh, no ziņām sagatavota par pret pieņemts. Pirmais kompromiss par pret. Laikam būs jāpārbauda. Sākam balsot.

Piedodiet, Šroters kundze aizmirst, ka jums nebija balsošanas kārtīte. Tātad 25. 26. tagad atkrīt. Tagad pa 27. grozījumu balsosim. Pār. Pret. Atvarās. Pieņemts. 28. atkrīt. Ja otrais kompromiss pieņemts, tad vēlāk tas atkritīs pats par sevi, tādēļ par to vēlāk. Trešais grozījums par, pret, pieņemts. 29. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam. Par 29. grozījumu. Beidzam. Četrdesmit trīs balsojuši, deviņpadsmit pār, divdesmit trīs pret. Līdz ar to pievēršamies ceturtam grozījumam, kas ir uh, 30. pārpret pieņemts. 30. grozījums pārpret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 balsojuši, 18 pār, 26 pret, atkrīt. Piektais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Trešais kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. Tad 6. un 31. grozījums atkrīt. 7. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. 8. grozījums ar no ziņām sagatavota par. Pret. Atturās pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 33. 9. 34. atkrīt 2. kompromiss par, pret, atturās pār, lūdzu vēlreiz, pret, atturās, pieņemts. 10, 28 līdz ar to atkrīt. 5. kompromiss, kas ir 11 un 35 grozījuma vietā. 3, eh, tātad 5. kompromiss pār, pret, atturās, pieņemts. 35 minūtes atkrīt. Sastais kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 12. atkrīt, 36. atkrīt un ir mutis grozījums eh, no ziņojums sagatavotāja pa 37. Vai kādam iebildumu pret mutisko grozījumu? Nav. Tad balsosim par to. Par. Pret atturās pieņemts. 38. vēl viens mutisks grozījums no ziņas sagatavotāja vai kāds iebilst? Vai jūs gribat iebilst? Nē? Labi. Tad balsojam par to. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par 38. grozījumu. Ar mutisko grozījumu tātad. Beidzam balsot. Četrdesmit seši balsojuši, divdesmit seši pār, divdesmit pret pieņemts. Trīspadsmitais grozījums pār, pret, atturās, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 14. 39. atkrīt. 15. grozījums par pret atturās pieņemts. 16. grozījums par pret atturās pieņemts. 40. par pret atturās pieņemts. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 40. grozījumu. Beidzam balsot. 45 balsojuši, 28 pār 15 pret pieņemts. 17. grozījums pār pret atturās Pieņemts. Gal galā balsojam elektronis pa visu kopā sākam. Beidzam balsot. 46 balsojuši, 45 prār, viens atturās, apsveicam Eh, Marian Harkina. Uh, Tagad balsosim par kalendāru projektu. Viens balsojums tikai par. pret, atturās, pieņemts. Atvainojiet aizkavēšanos, bet, kā jūs saprotiet, vakardien vakarā bija problēma, ka budžeta komiteja līdz pat 9.30 nepaspēs nobalsot, tādēļ tagad diskutējam, ko darīt. Jo joprojām mums nav ziņu, ka budžeta komiteja būtu jau balsojusi, tādēļ mēs runājam par to, kas varētu būt labākais risinājums, bet lūdzu neaiziet, jo mēs ļoti, ļoti drīz turpināsim balsot, bet mums vienkārši jāaizdomā, kā vislabāk to darīt, jo budžeta komiteja vēl nav nobalsojusi. Okay. Uh, can I make a proposal? Vai es varu izteikt ierosinājumu? I need... Uh, man vajadzīgs jūsu padoms, jūsu viedoklis par šo ierosinājumu, ko es tūlīt izteikšu. Tātad, ierosinu turpināt balsot, un par budžetu komitejas balsojumu mums ir indikatīvais balsojums. Ja mēs noskaidrosim, ka budžeta komiteja ir uh, noraidījusi, tad, protams, mēs nevaram turpināt ar uh, eh, savas komitejas darbu, tad tas būtu tikai indikatīvs balsojums. Atslēga balsojums, izšķirošais balsojums ir otrs. Pārdomas kopienas programma eh, par uh, nodarbinātības sociālo solidaritāti progresu. Un ir daudz grozījumu par pirmo. Tātad es domāju, kad tiksim līdz tam, tad viss būs skaidrāk, vai viss varētu tam piekrist. Tātad mums būs indikatīvs balsojums par budžeta komitejas grozījumiem. Kāds uh, varbūt saskat problēmas ar to? Nesaskat. Labi, tad tā darīsim. Tūlīt tad būs pirmais balsojums. Tātad uh, progress mikrofinanšu instruments. Uh, Pirmais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. No ekon komitejas piektais par, pret, atturās Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par Ekon 5. Beidzam balsot. Četrdesmit seši balsojuši, astoņpadsmit pār, divdesmit septiņi pret, noraidīts budžet viens pār, pret, atturās, noraidīts. 49. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski par to, sākam balsot par 49. Beidzam balsot. 46 balsojuši, 18 pār, 28 pret, noraidīts. 50. grozījums par, pret, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 8, 51, 52, 53 atkrīt, tad 54. balsojam pret atturās pieņemts. 9. atsaukts, 55. atkrīt, ja pirmo kompromisu esam pieņēmuši, 56. 57. atkrīt, 58. 59. sakrīt, otrais kompromiss par pret atturās pieņemts Pieņemts. Desmat 60, 61, 62, 3 un 5 atkrīt. Pār atturās pieņemts. 66. atsaukts, 12. par, pret, atturās, pieņemts. No budžeta komitejas budžeta 5 Eh, indikatīvais balsojums par budžetu 5, budžetu 5, pret, atturās, pieņemts. 13. grozījums par, pret, pieņemts. 67. grozījums par, pret, noraidīts. 68. atsaukt, 69. par, pret pret, atturās, noraidīts. 70. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 71. grozījums par, pret, atturās, pārbaudamie elektroniski. Sākam balsot par 71. Beidzam balsot. 46 balsoši, 20 pār, 25 pret, 1 atturās. Noraidīts. 72. grozījums pār, pret, atturās. Noraidīts. 73. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 74. grozījums par, pret, atturās, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 74. Paldies. Beidzam balsot. 46 balsojuši, 13 pār, 33 pret, neviens neaturās, noraidīts 75. grozījums pār, pret, atturās, noraidīts. Trešais kompromiss pār, pret, atturās, pieņemts. 14. 77. atkrīt, 78. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski par 78. grozījumu. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. 46 balsojuši, 26 pār 20 pret. Pieņemts. 79. grozījums. Sākam par, pret, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 balsojuši, 7 pār 38 pret. Nu, varbūt varēja arī iztikt bez pārbaudīšanas, bet to neredzēju. Labi, Ekon 12 indikatīvs balsojums atkal. Atvainojiet, tā ir Ekon komiteja, ne budžeta komiteja. Tad, tad 12 grozījums no Ekon komitejas pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 80. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudam, pārbaudam elektroniski par 80. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. 47 balsojuši, 20 pār, 27 pret noraidīts. 15. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski arī šo. 15. grozījums sākam balsot. Par 15. grozījumu sākam balsot. Mēs ceram, ka balsojums tagad var notikt. Beidzam balsot. 45 balsojuši, 26 pār, 19 pret, pieņemts. 81. grozījums pār, pret, atturās, noraidīts. 82. grozījums pār, pret, atturās Pārbaudam elektroniski. 82. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 47 balsojuši, 26 pār, 20 pret, 1 atturās, pieņemts. 83. grozījums par, pret, noraidīts. 84. grozījums pār pret atturās pieņemts. 16. grozījums pār pret atturās pieņemts. 85. grozījums par pret atturās pieņemts. 86. par pret atturās noraidīts. 87. par pret atturās noraidīts. 17. par pret atturās pieņemts. 89. par pret atturās pieņemts. 90. grozījums par pret Pārbaudam elektroniski. 90. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 47 balsojuši, 24 pār, 23 pret. Pieņemts. 91. grozījums par, pret, pārbaudam elektroniski arī šo. 91. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 44 balsoši, 26 pār, 18 pret pieņemts. Ekon 13 par. Pret. Atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret atturās pieņemts. 18. atsaugs, 91., 2., 3., 4., 5. atkrīt, 5. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 19. atsaukts, 99, 96, 7, 8 un 100 atkrīt, 20. atcel, atsaukts, 102. par, pret, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 102. grozījumu. Beidzam balsot. 47 balsojuši 26 pār 21 pret pieņemts. 101. atsaukts, ekon 15 gro, uh, eh, pār pret atturās noraidīts. 103. par pret atturās pieņemts. Tagad apsvērumu 21. grozījums par pret atturās pieņemts. Mums ir mutisks grozījums no referenta vai kāda iebilduma. Nav. No Tad viens A ar mutisko grozījumu pār pret atturās pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturās pārbaudam elektroniski. Sākam par sesto kompromisu balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 46 balsojuši, 41 pār 5 pret. Pieņemts. 22, 3, 4, 5 atkrīt, 26 par pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam par 26. balsot. Thank you. Beidzam balsot. 46 balsojuši, 18 pār, 24 pret, noraidīts. Septītais kompromiss. Pār. Pret. Atturās. Pieņemts. Trešais atsaukts. 27, 28, 29, 30. Atkrīt. Astotais kompromiss pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 8, 8, atkrīt. 34. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 35. par, pret, atturās, noraidīts. 36. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 37. par, pret, Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 37. Beidzam balsot. 45 balsojuši, 16 pār, 28 pret, 1 atturās, noraidīts. 38. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 14. 76. atkrīt, 39. grozījums pār, pret, atturās, noraidīts. 40. grozījums pār, pret, atturās, pieņemts. 10. kompromiss pār, pret, atturās, piekrīt. 5, 41, 42, 45 un 46 atkrīt. 43. pār, pret atturās pieņemts 11. kompromiss par pret atturās pieņemts 6., 47. un 48. atkrīt, nākamais ir budžeta 2, atkal indikatīvais balsojums par pret atturās pieņemts. Tagad balsosim par ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Četrdesmit seši balsojuši, četrdesmit viens pār, četri pret, viens atturās. Tad varam balsot par uh, leģislatīvo uh, rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 balsojuši, 42 pār, 4 pret, 1 atturās. Pieņemts, apsveicam. Oh, Vēl dažus mirkļus, un tad uzzināsim, kā budžeta komiteja Par nākamo nobalsojus tad jūs informēsim par to, tātad lūdzu nedodieties prom, jo varbūt dažas minūtes paies vai varbūt pat 30 sekundes, jo pat labam runājam pa telefonu.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 Uh, Atvainojiet, ļoti drīz būs mums informācija. Budget... Ja budžeta komiteja nav pieņems lēm, tad laikam mums būs jāturpina darbs. Atkal ar indikatīvu balsojumu, bet pagaidīsim vēl kādu minūtu vai divas lai saņemtu informāciju par to, kas ir noticis budžeta komitejā. Ja nebūs informācijas, es ierosinu turpināt ar balsojumu atkal kā indikatīvo balsojumu. Vai visi var piekrist tam? Jā. Has... Es saprotu, ka budžeta komiteja ir nobalsojusi. Tātad ilgi vairs nebūs jāgaida. Mēs gaidām apstiprinājumu par balsošanas rezultātiem. Laikam balsojums ir noticis, tātad maz mirkli vēl. Hi, Fred. Listen, um, can you start preparing the way for next week? Sorry for the delay, but we are... Atvainojiet aizkavēšanos, cenšamies pēc iespējas ātrāk, bet, nu, nav vēl rezultātu.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 Aber jetzt sind wir doch nicht so knapp. Achso, okay. Und der Progress ist aber der knappste, oder? I'm afraid we're still waiting. Laikam nākas vēl drusku pagaidīt, mums jānoskaidro, vai budžeta komitejas grozījumi e, ir e, tikuši noraidīti vai nē, pirms mēs balsojam. Atvainojiet, bet joprojām gaidam. Tā kā budžeta komiteja ir nobalsojusi, es domāju, ka būtu bijis labāk pagaidīt, bet nu ilgi gan vairs negaidīsim, jo citādi jau mēs tik kļūstam par muļķiem, gaidot budžeta komitejas rezultāts. Ja mēs pēc mirkļa nebūsim saņēmuši informāciju, tad balsosim indikatīvi. Protams, ja budžeta grozījumi ir noraidīti budžeta komitejā, tad vienalga, ko mēs balsosim, tāpat tam nebūs nozīmes. Tātad, ja mēs atbildi nesaņemsim ļoti drīz, tad balsosim, un tas būs indikatīvs balsojums, ja neviens neiebilst. Re, kur kāds skrien pie mums oh, brilliant. Brīnišķīgi, labi. Um, got... Mums ir informācija no budžeta komitejas. Informācija, ka balsojums nav noticis. Tas notiks tikai 11. Trešais budžeta grozījums ir mainīts, par to tātad nevaram balsot. Mans ierosinājums ir tāds balsojums par tiem grozījumiem, kurus mēs esam iesnieguši un nebalsosim par budžeta komitejas grozījumiem. Visi piekrīt tā. E, diez vai mēs savādi vispār varam darīt. Visi piekrīt, nu tad sākam balsošanu, atvainojiet aizkavēšanos, bet e, tā ir budžeta komiteja, mums šeit runājot maina savus plānus. Nu tad sākam par trešo grozījumu balsot pār. Trešais grozījums pār EPP laikam ir kāda problēma. Mrs. Moran. Morāns kundze, esat gatavi? Uh, Mr. Organa. Ogānas kungs. Uh, Paldies, priekšsēdus kundze. Es tikai gribēju pateikt, ka trešais grozījums ir atsaukts. Thank you. Paldies, trešais grozījums atsaukts. Tad par trešo budžetu mēs ne, mm, nebalsojam. Apsvērum punkti. Pirmais grozījums, vai tas ir atcelts, atcelts vai tas paliek? Pirmais grozījums par pret atturās noraidīts. Otrais grozījums par Jūs gribat runāt? Je voudrais retirer mon... Euh, Mrs. Moran. Morānas kundze. Dans ces conditions. Right, uh, vote on the... Labi, balsojam par otro grozījumu. Pār, pret, atturās, noraidīts. Pirmais budžeta, nevaram balsot par to. Otrais budžeta, nevaram balsot. Tā kā neviens grozījums nav pieņemts, tad balsojums par uh, normatīvo rezolūciju kopumā elektroniski balsojam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 45 balsojuši, 41 pār 4 pret. Pieņemts apsveicam. Uh, uh, Tagad mums ir rezolūcijas projekts, viens balsojums. Sākam balsot! Sākam balsot par rezolūcijas projektu. Sākam balsot par rezolūcijas projektu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 balsojuši, 42 pār, 1 pret, 1 atturās. Pieņemts. Paldies! Uh, that... Līdz ar to beidzam balsošanu, apsveicam. Tagad paziņojums par sarunām. Gons kundze, Gons kundze varbūt varētu mūs par to informēt. Gēnsas kundze, mums ir jārunā par sārunām tagad. Mums jāpieņem lēmums par sarunām tagad. Daži cilvēki vēl diskutē, kā vislabāk turpināt. Pēc mirkļa informēšu jūs, kā mums šķiet, kā būtu vislabāk attiecībā uz sarunām, pirmā lasījuma vienošanos vai kā. Uh, Zviedri prezidentūra vēlas pirmajā lasimā, protams, bet došu referentei vārdu, lai uzzinātu, vai viņi arī piekrīt pirmā lasījuma vienošanos panākt uh, uz to tiekties vai nē. Uh, paldies pirmkārt. Paldies par atbalstu. Man ļoti žēl, ka mēs centāmies interpretēt balsojumu, kas notiks budžeta komiteja un tā tālāk. Tādēļ mēs šeit diskutējām, apspriedāmies. Jā, es domāju, nākamais solis ir turpināt ar sarunam. Turpināt sarunas ar Zviedrijas prezidentūru. Mums viena sanāksme ir notikusi, mēs noteikti turpināsim sanāksmes. Mums bija arī informāla sanāksme. Pa starpu un esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim vienošanos par resursiem un arī par saturisko pusi. Paldies! Tad mums ir par sarunu uh, vedēju sastāvu, grupas sastāvu jāizlemj, ir priekšlikums, ka nodarbinātības komitejas priekšsēdus vada. Ēn referenti pārstāv lielās grupas. Ir divas problēmas, EFD un pie grupām nepiedrošo. Šie nav nosaukuši eh, personas, kas varētu pilīties sarunās viņu vārdā, bet varbūt, ka politisko grupu eh, padomnieki varētu mums par to informēt vēlāk vai paši piedalīties. Vai visi piekrīt? Eh, atbalstu šai sarunu vešanas grupai. Jūs visi ziniet, kas ir tie, kurus jūs esat ierošinājuši šajā grupā, vai ir kādas problēmas ar šo komandu, ar šo personālu sastāvu. Nē, viss piekrīt. Labi, paldies. Tad Mums ir jāskat mandāts, sarunu vešanas grupas mandāts. Padomu sekretariāts sagatavos vienu kopīgu dokumentu ar uh, pārskatu par uh, attiecīgo institūciju uh, pozīcijām. Padomi runājas par divām sanāksmēm. Gan skundze apzinās laikam jau tagad, kādi tie būtu datumi arī pārējie sarunvešanas grupā, cerams arī, un ir runa par 16. novembra 7. vakarā, un otru sanāksim 24. novembrī Strāsbūrā. Vai visi piekrīt? Jā. Un gal vienošanās par parlamentu un padomu, ja tā tiks panākt, tad tas būtu jāapstiprina rakstveidā ar oficiālu vēstuli no pārdomas Eiropas parlamentam. Līdz ar to beidzam um, par šo runāt un apsveicam jūs atkal. This... Tagad pētījums uh, par uh, darba kvalitāti Eiropas Savienībā darba kvalitātes rādītājiem un dod vārdu diem Rafael Mundes divus teiro. Atvainojiet man izrunu. Atvainojiet arī man saknotājs. Runāšu spāņu valodā, ja atļaujiet. Muchas gracias. Paldies. Es uh, centīšos runāt pavisam īsi. Man neviens nav pateicis, cik man īsti ir laiks, 10 minūtes vai 15 minūtes, lai es šeit nezdarītu kļūdu. Ir kāds 10-15 minūtes. Nu labi. Es uh, gan esmu parasti pieredzis uh, eh, turēt ilgākas runas, bet es mēģināšu tomēr iekļauties šajā laika ietvarā. Es mēģināšu arī pamodināt jūsu interesi, lai jūs ar lielāku interesi lasītu šo materiālu, kas ir jūsu priekšā. Mēs esam mēģinājuši izprast, vai ir uh, vērts izstrādāt darba kvalitātes rādītājus. Šodien jautājums, vai šodienas radītāji izpilda minimālos, minimālās prasības, lai patiešām tur būtu atspoguļotas viss sīkākās neānses, lai varētu zināt, ko nozīmē labs darbs, kas ir laba darba vietas kvalitāte, un mēs eh, mēģinām šeit izmantot analītisku ietvaru. Mums ir apmēram 20 rādītāji, kurus mēs esam izmantojuši, lai novērtētu darba vietas kvalitāti. Un mēs esam nonākuši pie dažādiem secinājumiem. Kā jau es teicu, mums ir nepieciešams jauni rādītāji, un mēs sniedzam atbildi, ka tāds ir iespējams izstrādāt. Ir uzdots jautājums, vai ir uh, vērts šādu darba vietas uh, kvalitātes rādītāju vispār izvirzīt, un secinājums ir jā. To es gribētu īsumā paskaidrot, un to jūs visu redzat arī slaidos. Jo lielu daļu no sava mūža laika cilvēks pavada darba vietā, apmēram 40 stundas nedēļā. Ja viņš strādā pilnu darba vietu, 40 stundu darba nedēļa ir vidējais rādītājs Eiropā, un tas nozīmē, ka tas ir ceturdaļa no izmantojamā laika, kura, kuru persona var izmantot nedēļā. Ja runa par darba kvalitāti, tad uh, mēs esam izmantojuši kaut ko, par ko runājas jau arī Adams Smits parasti jau domā eh, tā, eh, darba alga pietiek, lai novērtētu darba vietas kvalitāti, jo, ja runa ir par sliktu darba vietu, tie saņem mazāku darba algu, un ja darba laiks ilgst ilgāk, tad ir virsstundas jāstrādā. Un citi izlīdzināšanas pasākumi arī notiek, bet eh, praksē bieži vien ar to vien nepietiek. Ja mēs vērojam šo situācija tirgu un, eh, ja runa par šiem izlīdzinājuma maksājumiem, tad tirgu tie vienmēr nemaz nenotiek. Un tādēļ ir jāsaka, ka ir eh, darba vietas ar labu, labiem apstākļiem, ar labu augu, un savukārt ir eh, darba vietas ar labu augu, bet sliktiem darba apstākļiem, un savukārt ir cita darba, slikta darba kvalitāte, bet labas augas un otrādi. Protams, arī globalizācija un uh, izmaiņas darbu tirgu ietekmē darba vietas kvalitāti. Tādēļ ir jāizpēta, vai, piemēram, konkurences situācijas sāsināšanās noved pie tā, ka darba vietas kvalitāte samazinās. Par to notiek diskusijas, bet mums nav pilnīgas paļāvīgas informācijas par darba vietu kvalitāti, piemēram, to darba vietu kvalitāti, uh, ja darba vietas tiek samazinātas, nav faktiski tādi rādītāji īsti, lai tiešām izpētītu darba vietas kvalitāti. Tālāk ir vajadzīga arī darba vietas kvalitātes rādītājs, lai precīzāk uh, izpētītu, kāda ir situācija ar nodarbinātības sistēmā. Ir dažādas darba tirgus sistēmas Eiropas Savienībā un ārpus tās, un kā tas ietekmē darba vietas kvalitāti, darba laiku, algas. Tur pastāv dažādas situācijas. Un ir arī citi iemesli, tos visus tagad nenosaukšu, bet uh, tas viss galu galā novad pie secinājuma, ka patiešām ir vērts izvirzīt ar noteikti rādītājus, ar ko varētu pētīt darba vietas kvalitāti. Tad mēs varam uzdot nākamo jautājumu. Pirmais jautājums tad bija, vai ir vērts izstrādāt šādas rādītājas, un mēs atbildējām ar jā. Un tad es virzīju nākamo jautājumu, kā mērīt šos rādītājus? kā tos varētu izvirzīt, kā tos definēt, kāda pieeja ir piemērota. Un speciālajā literatūrā tur ir paredzētas trīs dažādas pieejas. Pirmkārt, notiek izvēle un tiek pieņemts, ka darba vietas kvalitāte ir multidimensionāla koncepcija, arī ļoti personīga. Tādēļ darba ņēmēji redz tiešā veidā kāds ir viņa darbs, un ir viņa apmierinātības jautājums, un viņiem tiek uzdoti jautājumi. Notiek aptaujas, piemēram, šeit mēs redzam darba vietu rādītājus, kur mēs esam mēģinājuši dažādās pasaules valstīs pajautāt. Tur ir runa par uh, dažādām valstīm, un cilvēkiem uzdot jautājumu, vai viņi ir apmierināti ar savu darbu. Rezultāti ir šādi. Dažas personas ir ļoti apmierinātas, Nu, tur nav nekādas ļoti lielas atšķirības starp valstīm, par kurām mēs zinām, ka tajās ir ļoti atšķirīgi darba apstākļi. Mēs pieņemam, ka nemaz nav tik vienkārši izmērīt darba apmierinātību ar darba vietas kvalitāti. Tur nav objektīvu rādītāju vai alternatīvu veidu, kā to varētu izpētīt. Uh, piemēram, nevis jautāt, vai cilvēki ir apmierināti ar savu darbu, bet pajautāt viņiem, kādi faktori jums ir svarīgi, novērtējot jūsu darbu. Ir arī statistika, kas atspoguļo sekojošo, proti ienākumi, karjeras veicināšanas iespēja, patstāvība darba vietā, darba vietas elastība Jūs redzat skaitļus no Japānas, Eiropas Savienības, 17 valstīm, un jūs šeit varēsiet secināt, ka pastāv ļoti liela atšķirība starp valstīm. Pastāv arī dažādas koncepcijas, piemēram, vai ir svarīga darba vietas drošība, vai ir svarīga alga. Tā būtu iespēja izvirsīt rādītājus, jo ar šo aspektu palīdzību, kas ir svarīga darba ņēmējiem, mēs varam izvairīties no subjektivitātes pētījumā. Šādā veidā mēs varētu pētīt arī citas iespējas. Mēs, piemēram, varam pētīt speciālo literatūru, sociālajās zinātnēs, piemēram, mēs varam paraudzīties, ko saka eksperti. Cilvēki, kas strādā ar šiem jautājumiem, kā viņi pēta darba kvalitāti, kas ir svarīgs darba vietas kvalitātē, kas tieši ietekmē personu labklājību. Un tur ir speciāla literatūra par darba vietām. Dažus faktorus mēs jau zinām, piemēram, algas. Ir arī citi aspekti. Piemēram, demokrātija darba vietā, varas nozīme darba situācijā, patstāvība darba vietā, darba koplīguma nosacījumi. Ar sociālo zināņu palīdzību var izvirzīt veselu virkni rādītāju, kas ir svarīgi. Novērtējot darba vietas kvalitāti un tās rādītājus. Tas ir šī ziņojuma saturs. Mēs esam mēģinājuši izmantot visus šos datus, visus šos dažādos aspektus. Mēs esam aptaujājuši darbiniekus un aptaujoši arī sociālos zinātniekus. Un šādā veidā mēs esam izstrādājuši ļoti vispārīgu sistēmu. Tur ir divi galvenie aspekti. Tos mēs nosaucām par darba kvalitāti un nodarbinātības kvalitāti. Tad šie abi aspekti ļoti skaidri apraksta, kā tiek ietekmēta darba vieta, darbs. Un uh, nav konkrētu mērāmu rādītāju, bet šis modelis jāizmanto pilnībā, lai analizētu tos modeļus, kas jau pastāv un kas eksistē jau tirgu un ir pieejami. Runājot par darba kvalitāti, piemēram, darba pastāvība, fiziskie nosacījumi, kuros notiek darbs, tad veselības kritērija, iespēja darba negadījumiem, tas visas, tie visas vērtības lielumi, kurus var izmantot, lai nonāktu pie objektīviem rezultātiem. Un šeit arī pastāv jau avoti, materiāli, un tad ir nodarbinātības kvalitāte. Tur ir runa par darba līgumiem, darba laiku, par eh, darba sadalījumu nedēļas gaitā, par eh, augu maksājumiem un sociālajiem pakāpojumiem un, protams, arī par līdzdalību un izglītību. Tālāk izglītību. Tas arī pietiek pie darba kvalitātes un arī pie nodarbinātības kvalitātes. Tur varētu nosaukt vairākus piemērus, ko mēs esam jau arī ziņojumā darījuši, un pamatojoties uz to visu, mēs varam apkopot visus rādītājus, kādi tirgo eksistē, bet pirms to darīt mums, protams, ir eh, jāatbild uz eh, vairākiem teorētiskiem un metodiskiem jautājumiem. To visu es negribu sīk izklāstīt, bet ja jums būtu jautājumi, tad mēs, protams, varam uz tiem atbildēt. Un eh, šeit ir, protams, jautājums, vai tiek mērīt rezultāti vai process, vai ir svarīga līdzdalība kā process, vai ir eh, svarīga līdzdalība kā rezultāts, vai mēs izvirzām statistiskus statiskus rādītājus vai dinamiskus rādītājus, kas, piemēram, aprakstītu, vai pastāv uzlabošanas iespējas. Mēs izmantojam apkopotus datus, tādus vai arī individuālus datus, ko sniegušas atsevišķas personas. Vai mēs izmantojam tikai pozitīvos aspektus vai arī negatīvos aspektus, vai tos var apkopot vai tie tikai atsevišķi darbinieki, ko tas skar, vai arī daudzi, tas arī tiek ņemts vērā. Tur ir dažādi modeļi attiecībā uz katru valsti, vai katrā valstī tas ir atšķirīgi, vai var izmantot vienu modeli visā Eiropā. Vai mēs izmantosim vienu apkopotu rādītāju vai 16, 17, 18 rādītājus, ko var analizēt soli pa solim, bet to nevar izmantot kā tādu apkopotu rādītāju. Kā izmanto šādu apkopojumu? ja to dara. Šeit var uzdot jautājumu, vai visiem kritērijiem ir tāds pats svars. Uz visiem šiem jautājumiem ir jāatbild pirms iz, izstrādāt šādu rādītāju. Bet ne tikai jautājumā par darba vietas kvalitātes rādītāju, bet ja šādu rādītāju izstrādām jābūt daudzdimensionālam. Tur uh, pastāv daudzi aspekti, kas jāņem vērā, piemēram, iekšienas koprodukts un citi. Es jums tagad eh, izvirzīju ļoti daudzus teorētiskus jautājumus. Un eh, mēs eh, esam nonākuši pie tāda rezultāta, ka mums ir šādi 18 rādītāji, kur jau tagad eksistē, tie ļoti atšķirīgi veidoti. Uh, vai nu drusku tā augstāk mērķi izvirzītu un daži tādi piezemētāki, daži priekšlikumi, ko ir izvirzījuši zinātnieki, dažus izmanto atsevišķās valstīs, pētniecības institūtos, citus atkal Eiropas Savienībā vai starptautiskajās darba organizācijās. Kā jau es teicu, tas ir kā tāds labirints, no kura tā gluži vienkārši nevar tikt ārā. Bet šeit ir jāuzdod jautājums, kādus datus izvēlēties. Un pastāv dažādas datu bāzes, kuras var izmantot. To visu arī ir jāņem vērā, kādas datu bāzes ir pieejamas un kādas datu bāzes ir uh, jāuzlabo, lai radītāji patiešām būtu kvalitatīvi un labi. Tur ir ļoti individuāls apraksts uh, katram rādītājam. To jūs visi varat, varēsiet izlasīt ziņojumā, to es tagad negribu gari stāstīt, bet mēs tagad esam nonākuši pie kopējā secinājuma. Šie rādītāji, protams, ļoti vērtīgi, bet tie nav pilnībā apmierinoši. Šeit ir nepieciešams ieguldīt lielāku darbu, šeit ir jāpanāk arī lielāku konsensu, vienotību, lai tiešām varētu šos radītājs visus izmantot piemēram, strādāja par kādu politisku jūtīgu jautājumu par darba vietu kvalitāti, vēl daži īpaši komentāri. Vairāk rādītāji tiek šeit apkopoti, kas ir saistīti ar nodarbinātības kvalitāti, ar darba kvalitāti. Ir arī kvantitatīvi rādītāji, vai ir daudz darba vietu vai maz darba vietu. Tad ir atkal rādītāji, kurā tiek izpausta uh, Eh, labsajūta, darbinieku labsajūta, savukārt eh, saistība ar ekonomiku, darba efektivitāti vai izglītības līmenis. Ir svarīgi zināt, cik augsts ir izglītības līmenis darbiniekam. Tas varbūt tieši neietekmē darba vietu, ne jau tieši ietekmē, bet tas noteikti ietekmē darba vietas kvalitāti, un tie visi aspekti ir jākopo. Un, uh, Piemēram, izvirzās arī jautājums, vai izglītības jautājums ir jāiekļauj, tātad cik augsta ir izglītības pakāpe, darba intensitāte. Tikai divos rādītājos ir šāda veida statistika iekļauta par eh, darba intensitāti, piemēram, Dublinas fonda statistikā. Tur jūs atradīsiet šādu intensitātes rādītāju lielākā daļā rādītājos ir tā, ka izmantojot tiek dažādi rādītāji un nevis viens apvienots. Tur, protams, arī ir jāatrisina uh, katra rādītāja svara jautājumu. Ja, piemēram, ir 15 rādītāju saraksts, tad mēs esam tie, kuri šos rādītājus interpretē. Tas nozīmē, ka viens indikators ir svarīgāks nekā citi mēs faktiski šos rādītājus eh, realizējam subjektīvā veidā. Un parasti eh, šo problēmu atrisina apkopojot rādītājus. Es domāju, ka labāk ir izmantot šādu apvienotu rādītāju, kurus tad var atšķirtināt un paraudzīties, no kā tas sastāv un kurā redzama tā informācija, kas rādītājiem ir svarīga. Un tad eh, katrs var pieņemt lēmumu, kurš rādītājs viņam ir ārkārtīgi svarīgs. Ja šādas apkopotas sistēmas, tad eh, ši, šis svara jautājums, katra atsevišķās svara, eh, rādītais svara jautājums, protams, var būt arī tās ļoti patvaļīgs. To vairs nevar tā precīzi novērtēt. Šeit, piemēram, ja rādīti, kas apraksta apmierinātību ar darba vietu, eh, tas var būt arī nesaskaņots. Tas taču ir atkarīgs no darba paša Ja mēs tagad eh, paraugāmies, kādas pazīmes tur ir un kādas īpatnības ir katrā darba vietā, eh, tad bieži vien eh, ir ļoti grūti izmērīt apmierinātību darba vietu, bet dažus apmierinātības rādītājus jūs tomēr atradīsiet. Lielākā daļa rādītāju pamatojas uz šādiem apkopotiem rādiem. Tas ir praktiski, jo daudz vienkāršāk šādā veidā piekļuva statistikā. Ir vairāk apkopotas statistikas nekā individuālas uh, statistikas, bet tur atkal precīzi nevar zināt, kā šī apkopošana ir notikusi, šī kopā saskaitīšana, kā ir tikuši saskaitīt kopā pozitīvie un negatīvie aspekti, vai arī pozitīvie un negatīvie aspekti ir sareicināti viens pret vienu. Tādēļ e, vienmēr ir labāk izmantot šādu atsevišķas informācijas iegūšanu, nevis e, apkopotas informāciju. Tas mums sniedz iespēju uh, Uh, paraudzīties, kāda ir darba vietas uh, kvalitāte un, piemēram, jautāt arī, cik sievietes, cik vīrieši, kāda ir uh, darbinieka etniskā izcēlesme. Ja mēs paraugāmies, kādi ir rezultāti, kas ir apot pamoties dažādiem rādītājiem, tad var secināt, ka tomēr pastāv šāda koherence. Proti lielākā daļa. Mm, Rezultāti parāda, ka valstu novērtējums ir tomēr ļoti līdzīgs šajos pētījumos un tā ir iespēja vērtēt darba vietu kvalitāti un rādītāji, ka šeit pastāv apraksta situācija īstenībā ļoti labi. Es tagad gribētu noslēgt savu izklāstu. Šī ziņojuma autori ir pārliecināti, ka ir um, vērts iegūdīt darbu šāda radītāja izstrādīšanā, un, lai varētu labāk izpētīt darba tirgus attīstību. Un tas e, iet vēl tālāk nekā darba vietu radīšana. Piemēram, Eiropas Savienībā pat labāk pastāv ir ļoti daudz darbinieku, kuriem ir darbs, bet šeit vajadzētu, protams, arī izpētīt, vai tas patiešām ir labs darbs, vai tās ir pozitīvas darba vietas. Lai varētu zināt, kā šis darbs mainās. Ir svarīgi arī zināt, kāda ir nodarbināties politika un kā tā ietekmē darba vietu, skaitu un arī kvalitāti kā globalizācija ietekmē darba vietu kvalitāti. Un rādītāji, kas par labu pastāv, tas, tie vēl neatbilst tam, kas tiek gaidīts un kas būtu vēlams, bet eh, jautājums kopējais temats ir ārkārtīgi sarežģīts un sastāv no ļoti daudziem aspektiem, bet tomēr vajadzētu iegūtīt darbu Un es gribētu, piemēram, ja es gribētu nosaukt iekšzemes koprodukta indeksu vai patēriņa produktu e, indeksu vai bezdarba indeksu, tad tie ir faktori, kas ļoti svarīgi. Un šodien pastāv šie rādītāji, bet šos datus vajadzētu visus apkopot. Piemēram, ir e, jautājums, kurš ir nodarbināts, kurš ir bezdarbnieks. Šādi jautājumi ir radījuši diskusijas, kā, piemēram, kā mērīt iekšzemes koproduktu Ļoti daudz gadi ir bijuši vajadzīgi, lai varētu veikt līdzsvarotu vērtējumu, noslēgt kompromisus, kā to darīt, un beigu beigās tomēr tika radīti rādītāji, kurus vairs neviens šodien neapšauba, jo šodien visi zina, kā mērīt iekšzemes koproduktu, un tas tiek mērīts un par to tiek diskutēts, bet par koncepciju un par rādītāju pašu neviens vairs nestrīdas. Tādēļ mums vajadzētu tiešām censties un darīt visu, uh, lai mēs veidot tādu rādītāju, kāds ir izveidots arī citās jomās. Problēmas, kas mums šodien ir ar šo rādītāju, tie ir arī, tās ir līdzīgas eh, problēmas, kādas bijušas ar citu rādītāju izstrādi. Daži saka, kas eh, ir, ka ir jāiekļauj visi rādītāji, apkopotie rādītāji, un citi, kas saka, ka ir kaut kādi konkrēti, eh, kurus nebadzētu iekļaut, lai novērtētu darba kvalitāti bet vajadzētu atkal citus, piemēram, kas attiecas uz apmierinātību ar dzīvi kopumā. Ja jums ir jautājums, jums labprāt atbildēšu. Tiešām. Paldies priekšādātājiem. Paldies profesoru kungam. Es uh, no jums esmu lasījis arī citus tekstus, un es ceru, ka tā nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies, jo pēc šī jūsu īstā izklāsta es eh, redzu, ka mēs atrodamies eh, ilga ceļa sākumā. Un es gribu teikt sakojošo. Jūs noslēgumā sakāt, ka mums ir nepieciešama tāda kā dubulta pieeja. Pirmkārt, mums ir nepieciešami zinātniskie atzinumi, bet mums ir arī nepieciešama politiska un sociāla vienošanās. Mans pirmais jautājums. Vai zinātniskā līmenī notiek jau satuvināšanās starp dažādām universitātēm, zinātniekiem, eh, zinātniskiem institūtiem? Mums kā politiķiem būtu ļoti svarīgi, ka šajā ļoti plašajā jautājumā, kurā ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz iespējamo ceļu, pa kuriem ir iespējams iet, arī kas attiec uz politiskajiem lēmumiem, būtu ļoti labi, ja būtu ņemtas vērā ļoti dažādas speciālitātes, ļoti dažādas jautājumu nostādnes. Iepriekšējā runātāja teica, ka mēs eh, vēlamies, lai Lisabonas procesa gaitā tiktu uztvērta, uzsvērta arī kvalitātes loma. Vakar šeit runāja komisārs Almuņas kungs, un mēs redzam arī, ka tīri kvantitatīvā darba attīstība bieži vien rada tāda situācija, ka tiek radies darba vietas, kuriem ļoti slikta kvalitāte un slikta produktivitāte, un uh, ne cilvēkiem, ne sabiedrībai kopumā. Tas nesniedz to, ko te gaida. Tā ir arī Spānijā. Spānijā divu gadu laikā mēs esam zaudējuši to, ko mēs esam desmit gadu laikā veidojuši un darba vietas, ko mēs esam radījuši. Šie jautājumi nākamajos gados ļoti skaidri izvirzīsies. Jautājums ir, kā jūs to saskatāt, kā arī mēs varētu rīkoties Eiropas Savienības līmenī kā mēs varētu sniegt ieguldījumu, lai papildinātu sociālo zināņu pētniecību. Ko mēs varam darīt, lai Eiropas universitātes varētu veiksmīgi turpināt darbu šajā jomā? Un mans pēdējais jautājums, tas arī būs rizāk akadēmiskus dabas jautājums. Mēs uh, praktiski tādā ļoti vispārīgā veidā gribam pastāvēt kaut ko tādu, ko mēs varētu sākt par kā cieņpilnu darbu. Bet tas nenozīmē arī to, ka mums vajadzētu arī indikātorus no starptautiskajām darba aģentūrām arī pastiprināt vai ņemt vērā. Bet varbūt jūs domājat, ka mēs eh, Eiropas līmenī varētu izstrādāt paši savus indikātorus tādā veidā, kā mēs mūsu kontinentā vēlamies redzēt darbu un darbu kvalitāti un neņem par pamatu kaut kādus uh, indikātorus, kas ir visā pasaulē un ko piedāvā piemēram starptautiskā darba organizācija. Un kā jūs domājat, kā labāk rīkoties, lai radītu šādus indikātorus? Paldies! Mans jautājums ir. Uh, līdzīgā virzienā, kā kolēģis Cirkas to tikko pieminēja. Man drusku problēmas šeit ir. Es nevaru šeit saskatīt, kā starptautiskā darba organizācija, kā jūs to pārbaudījāt savā pētījumā. Varbūt tas būs īsi jautājums atbildi no jūsu puses. Un otra lieta, kas man interesē. Kurš no piedāvātiem kritērijiem pasākumiem, kur jūs eh, piedāvātu kā daļu no pēc Lisabonas stratēģijas. Piemēram, kā daļu no kopīgās stratēģijas, un kurš no pasākumiem, kā jūs teiktu, būtu tādas kā vadlīnijas dalību valstīm, ieteikumu līmenī, kas būtu varbūt tādā konkrētākā līmenī nekā vadlīnijas. Tas arī man kluži nav skaidrs. Vai ir pasākumi, kurus ieteiktu? Uh, ka tur vajadzētu ierosināt likumdošanas procesu Eiropas līmenī, jo šeit pastāv minimālās normas vai likumdošanas normas procesi, eh, vai tiem vajadzētu turpināties, un eh, vai tas varētu pamatoties uz jūsu analīzi. Varbūt jūs to vēl varētu precizēt. Paldies. Muchas gracias. E... Paldies. Visi šie jautājumi bija ļoti interesanti. Daži ir arī saistīti savstarpēji, un varbūt uz tiem es varētu atbildēt kopā. Pirmais jautājums ir šāds. Kādēļ vispār ir vajadzīgs šāds indikators darba kvalitātes vērtējumam? Man kā sociālajam zinātniekam tas ir pilnīgi skaidrs. Bet eh, jums kā Eiropas eh, politiķiem varbūt tas ir mazāk skaidrs. Tas, ko nevar izmērīt, tas neeksistē. Tas neeksistē faktiski. Un es domāju, ka darba kvalitātē tieši tas tā arī ir kaut kas tiek noteikts Lisabonas procesā, un uh, kāds var pateikt, nu jā, tas man neinteresē darba kvalitāte. Mēs vēlamies vairāk un labākas darba vietas, ir teikt, šai stratēģijā, bet vairāk, vairāk vienmēr nonāk priekšplānā. To var izmērīt, un otru nevar izmērīt, un tur nav nekāda vērtējuma. Sakas, jau kungs teica, jā, um, Spānijā radīs darba vietas, sliktas darba vietas, bet mans jautājums ir tāds. Ja tiek radītas kvalitīvi sliktas darba vietas, vai tās tiek tādā veidā radītas, tur jāņem vērā ļoti dažādi lielumi, piemēram, līkumi, produktivitāte. Es nevaru vienkārši tā pateikt, vai darba vieta ir slikta vai laba. Es nevaru kvalificēt darba vietas nodarbinātības kvalitāti, ja vienkārši tiek pateikts, darba kvalitāte. Vienkārši, ja es zinu, ka varbūt, ka e, tiek radīts arī labas kvalitātes darba vietas, bet man pagaidām nav indikātori, lai to novērtētu. Šāds e, uz konsensa pamata veidots indikātors, kas pamatojas uz zinātniskiem atzinumiem, uz zinātniskiem pētījumiem varbūt eh, to nevar izmērīt tik skaidri kā, temper, eh, kā, eh, kā, kā temperatūru, gaisa temperatūru, piemēram, bet mēs varam mērīt sociālās realitātes lielumus. Piemēram, Spānijā mēs varam paraudzīties, kā tas mainās Eiropā krīzes kontekstā. Mēs zinām, kā krīze ietekmē darba vietas, kā tā ietekmē darba vietu kvalitāti, kā tā situācijas sekas, kā tagad tā ir tirgū. To mēs pagaidām nezinām, jo mums nav vēl šādu indikātoru. Ja mēs pieņemam, ka darba kvalitāte ir lielums, tas ir elements, kas uh, prasa mūsu uzmanību, tādā gadījumā Un arī, lai panāktu to, ka, lai darba kvalitāte nebūtu vienkārši kaut kas tāds, ko ierakstiet uh, programmā politiska korektu iemeslu dēļ, lai tas labi izskatītos, tad mums ir nepieciešami indikātori, lai to visu mērītu. Indikators mums kalpo arī tam, lai mēs varētu konstatēt, vai notiek pozitīvu elementu attīstība notiektās jomās, vai ir panākts līdzsvarojums Priekšādātājs kundze runāja par stresa faktoru kā svarīgu elementu. Noteikti, ka šī, šo elementu ir jāiekļau vienā no indikatoriem, vai šeit varbūt ir arī vairāk piemēri attiecībā uz modeļiem ar indikatoriem. Tas viss vēl ir atklāts jautājums, bet ir arī konkrēti piemēri attiecībā uz stresu. Ir konkrēti indikatori stresam, kurus eh, ir izstrādājuši un attīstījuši Eiropas fondi. Bet pie stresa faktora nāk klāt jau arī citi negatīvi elementi, bet varbūt arī ir kādi izliecinoši elementi, kas uh, noved pie tā, ka, piemēram, darbs Eiropas parlamentā nav tik slikts, kvalitā, kvalitatīvi slikts darbs, jo stress tiek izlīdzināts ar citiem pozitīviem elementiem. Ja tiek radīts uh, šāds indikātors, kāda politiska ietekme tam ir. Es esmu sociālais zinātnieks. Es tagad nevaru pateikt, ko jūs kā deputāti ar to iesāksiet. Varbūt nākamreiz par to es kaut ko varēšu pateikt. Bet katrā ziņā es domāju, ka jums tas sniegs labumu, jo bez informācijas jau nevar pieņemt lēmumus. Un lēmumi nozīmē vai notiek konkrētas rīcības iejaukšanās, kurā jomā, kādā formā tās notiek, vai notiek kādas iniciatīvas, vai praktiski pasākumi. To taču visu var lemt tikai tad, ja ir pieejama informācija, jo pretējā gadījumā lēmums eh, varbūt tas sniegs gan ietekmi, bet tas nebalstīsies uz realitātes sniegtām zināšanām kas ir nepieciešamas, lai pieņem šādus lēmumus visai sabiedrībai. Kā atbild uz pēdējo jautājumu, vai mē, mums vajadzētu izstrādāt minimālās normas? Nu, labi, es, protams, varētu pateikt, jā, es domāju, ka nu vajadzētu. Bet man, manas personīgās domas šeit varbūt nav svarīgas. Jo es vienkārši runāšu kā Eiropas iedzīvotājs, bet kā zinātnieks, kā sociālais zinātnieks. Manuprāt, lai izstrādātu minimālās normas, ir jāzina, kāda ir darba vietu kvalitātes realitāte Eiropas Savienībā. Un ja patiešām darba vietu kvalitāte, jūs kā deputāti ar to esat ļoti neapmierināti, protams, kaut kad ir nepieciešams eh, spērt soļus un uh, īstenot pasākumus. Bet uh, es negribu šeit steigties uz priekšu, un es negribu arī jū, jū, jūsu darbu šeit uh, vērtēt uh, un pateikt, varbūt, ka uh, ir vajadzīgs minimālās normas, tāpat kā citās sociālajās jomās, sociālajās darbos, bet kādā ziņā mums vienmēr ir vajadzīgas iepriekšējās zināšanas, lai pieņemtu lēmumus. Ja, piemēram, būtu balsojums, piemēram, par to, cik daudz domā, ka darbs Eiropā ir pasliktinājies globalizācijas procesā un ar sakarā ar tirgus atvēršanos, ar finanšu tirgu attīstību pēdējo 20 gadu laikā. Cik daudzi domā, ka tas ir uzlabojies, cik daudzi domā, ka situācija ir pasliktinājusies. Iespējams, varbūt, ka būs eh, pat vienprātība par to, kā lietas ir pasliktinājušās, bet tas viss taču balstās tikai uz ticību uz ticību kaut kas ir mainījies, bet mums ir vajadzīgi skaidri fakti. Piemēram, Dublinas fondā tika veikts šāds pētījums. Dažās valstīs eh, tika sniegt atbildi, ka darba kvalitāte ir uzlabosies, eh, savukārt citās ir eh, pasliktināsies, citās jomās uzlabosies, citās pasliktināsies, bet tur ir vajadzīgs ļoti skaidrs faktisks pamats. Man tik uzdots arī jautājums, vai pastāv arī pētnieciskajā literatūrā vienprātība un vienota pieeja. Protams, kā kopš Marksa laikiem šie visi darba tirgus pētījumi ir padziļinājušies un ir pieņemts, ka rezultāts ir tāds, ka pastāv izlīdzinājums. Tas nozīmē, ka, ja kādam ir slikti darba apstākļi, tad viņš, piemēram, saņem labāku augu tas notiek, protams, tādā ļoti pilnīgā un perfektā darba tirgu, bet tas nekad nav pilnīgi perfekts. Un šis izlīdzinājums, par kuru Ādams Smits runāja jau pirms 200 gadiem, tas nav noticis. Un šeit nav liela spērta, liela soļa uz priekšu. Kas ir atrodams trešajā ziņojuma nodaļā, varbūt pavisam īsi. Tas nav īsti tī, tikai un vienīgi zinātnisks ziņojums. Tur ir runa par daudz dimensionalitāti, runājot par darbu kvalitāti un par jomu nozīmi, kas ir jāņem vērā, ko mēs esam šeit iekļāvuši. Pārskatā ir tas, kas pagaidām līdz šim, par ko pastāv konsens, vienošanās. Tas nozīmē, par kādu rezultāti, kopēji rezultāti ir sociālajās zinātnēs, kā konsens. Un tur nav ļoti daudz autori, kas ir izteikušies par ļoti vispārīgi par šiem jautājumiem visā pasaulē. Bet tomēr uh, pastāv pietiekami daudz šādu vienprātības elementu, kurus tiešām var ņemt vērā, izstrādāt indikātoru. Vai mēs šeit ņemsim vērā konkrētu fondu un uh, starptautisku organizāciju pētījumu rezultātus? Uh, cieņpilna. Cieņpilnas, dar, cieņpilnas darbs, protams, ka tas ir ļoti svarīgs mērķis Eiropā. Bet es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu tomēr izstrādāt īpašus indikātors, specifiskus indikātors. Jo labs un slikts darbs taču ir atkarīgs no valsts attīstības līmeņa. Viens no iemesliem, kurus līdz šim nepieminēju, viens no aspektiem ir valsts attīstības līmenis. Protams, kā prasības pret darba vietas kvalitāti līdz ar to arī pieaug. Piemēram, attiecībā uz darba elastīgumu sabiedrībā. Un tādā sabiedrībā kā mūsu sabiedrība elastīgums kļūst par ļoti svarīgu aspektu. Pirms 30-40 gadiem Spānijā par to neviens nerunāja. Mū, mana māte, piemēram, nestrādāja un toreiz vispār mātes gan izvēnebaž nestrādāja, bet tagad tas ir mainījies, tas ir jāņem vērā arī ASV, bet varbūt, ka ne visur pašreiz pasaulē. Jā, tas, protams, nav nekas gluži jauns. Es atbalstu arī vēlmi meklēt jaunus indikātorus. Ir arī indeks uh, cilvēku attīstībā, tas ir ļoti labs, vērtīgs, bet ir indikators, kas ir domāts mazāk attīstītām valstīm, un tad vajadzētu izstrādāt indikatoru, kas ir domāts arī tālāk attīstītiem valstīm. Arī attiecībā par cieņpilnu darbu tas nav tik vienkārši, jo nav jau tikai viens indikators, tā ir vesela koncepcija, tā ir ideja. kas var eh, pieņemt eh, atšķirīgas formas, četras vai piecas. Un, protams, ka ir jāstrādā indikātors kaut kam ļoti konkrētam, bet Eiropas Savienība droši vien varētu šeit būt tāds kā flagmanis, iet pa priekšu visiem. Varbūt tas būtu arī indikātors, kurā nemaz nebūtu iekļaut tik daudz lielumi, jo mazāk attīstītēm valstīm, piemēram, nav tik labi attīstītas statistiskās sistēmas indikators, kuru izmantotu šādā valstī, varbūt nav ar tik augstu mērķi, bet savukārt eh, Eiropas Savienībā varētu izstrādāt daudz diferencētāku indikātoru, jo mums ir pieejama resursi, lai to izdarītu. Es nezinu, vai es kaut ko aizmirstu, vai es atbildēšu visiem jautājumiem. Nākamais solis, tas varētu būt svarīgs elements eh, pēc Lisabonas stratēģija, tas ir pareizi. Darba kvalitāte, tas ir solis, kas ir jāspēr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 frau vorsitzende herzlichen dank paldies priekšsēdes kundze paldies par lielisko prezentāciju es domāju ka šī problēma mūsu komitejai ir īpaši nozīmīga jo to parāda finanšu krīzes eh, ēns pusi Austrijā es tīri labi pārzinu eh, darba vietu indeksu kas ir viens no mēģinājumiem nacionāla līmenī iegūt precīzi datus, izstrādāt tādas un, un kritērijas. Un tagad man tāds jautājums. Apzinos, ka nacionāla līmenī jau tātad šis darbs ir diezgan eh, labi pavirzies uz priekšu, un tādēļ mūsu komitejas uzdevums būtu izstrādāt indikators patiešām Eiropas līmenī. Un, Štoiber komitejas darbs eh, par labāku eh, likumdošanu, es nezinu, mm, man ir skeps par to. Eh, Tādēļ gribēju vēlreiz precizēt Šrēteres kundzes jautājumu, vai šajā brīdī kad patiesībā mums steidzam būtu kaut kas jāizstrādā. Jūs uzskatiet, ka labāk ir izveidot kopīgus indikātors vai e, ņemt vērā daudz dažādas aspekts, jo es domāju, ka laika faktors ir tāds, kas mums tiešām būtu jāņem šajā ziņā vērā. Paldies, paldies, beigās Tomas Mans. Paldies, priekšsēdus kundze. Man ir tāds jautājums profesorei par indikatoriem. Jūs teicāt, ka tam ir jābūt konsensuāls indikators. Nu, kā panākt šo konsensu? Viens risinājums būtu tāds eh, - panākt šo konsensu ar sociālo partneru sarunām. Eh, otrs kritērijs attiecībā uz mazākiem izņēmumiem mums ir ļoti tieši saiknes starp darbdevēju un darbņēmēju. Parasti personīgi arī tīri labi pazīst šie cilvēki Daži saka, ka tas ir stabilizācijas faktors, maz, minimālā alga, minimāla ienākuma, zināms financi, finansiāls izlīdzinājums zināmās situācijās. Ja es tagad domāju par konkrētu gadījumu, Opel, tas man tāpēc īpaši skar, jo tas manā vērēšanā gabalā daļai. Daudz esmu dzirdējis tātad par darba apmierinātību. Tie cilvēki, kas strādāja Risalsaimas pilsētā, ļoti uh, inovatīvām tehnoloģijām, uh, ar izstrādājumu, kas tirgo ir ļoti konkurētspējīga. Un pirms dažiem gadiem šie cilvēki bija ļoti priecīgi un apmierināti ar darbu. Viņi, uh, uh, tas svarīgs indikators un stress, tas ir faktors, kas tiek ņemts, uh, kas tiek pieņemts tādēļ, ka viņi saka, mums ir nākotnes perspektīva un tie paši cilvēki. Tagad situācijā General Motors konstatēja, ka viņi grib paturēt Opel savā paspārnē, mēs neļausim pārdot šos devumus Veselu gadu mēs cīnījāmies ar šīm, e, e, šo situāciju, mēs rezervējām nodokļu maksātāju naudu, un tagad viņi vairs galīgi nejūtas apmierināti ar savu darbu. Viņi ir dzīvo bailēs, viņi vispār nekā nespēja paredzēt nākotni. Tātad Vai nebūtu jānoformulē arī cits indikators, lai mēs varētu savu sabiedrībā vairāk stabilitāti iegūt? Vai mēs varētu teikt, ka mums vajadzīga uzņēmuma vadības kultūra, e, personas, kas vienojas par principiem un tos ievēro? E, tātad e, daļa no šiem menedžeriem kaut kādā brīdī pēc īsta laika tā vai tā dosies tālāk, kur viņi varēs vairāk naudu nopelnīt, bet šie strādājošie, kam ir daudz ilgāk iespēja strādāt šajā uzņēmumā, vai mums ir nedod viņiem kaut kas, mēs nevaram to piespiedu kārtā, bet varbūt mēs varam viņus motivēt, kādas uzņēmuma vadības kultūra ne tikai e, palīdzēt noformulēt, bet arī īstenot, ieviest atbildīgā veidā. Un te jau mums kā politiķiem atkal ir kāda varbūt atbildība un iespēja ietekmēt. Varbūt šis konsensuāls indikators, ko jūs arī pieminējat, tas tomēr ļoti svarīgs. no mikrofona. Varbūt 5 minūšu laikā jūs varētu mēģināt šos jautājumus atbildēt. Nebūs viegli droši vien. Bueno, eh, afortunadamente muchas tienen de nuevo que ver con importante eh, aclarar. nav nekāda objektīva indikātora. Kaut arī, protams, pastāv objektīva realitāte, kas eh, tiek eh, subjektīvi uztvērta. Un tādēļ mums eh, ir nepieciešams ņemt vērā arī subjektīvos elementus, bet tās ir divas dažādas lietas. Divas dažādas lietas, protams, ir jānošķir viena no otras. Vai arī jautājums par darbu un brīvo laiku, ka tur nav skaidrs atšķirības. Mums to ir jāpraukās ļoti precīzi. Un ir jāatrod arī formas, kuros ir jāņem vērā indikātori. Mans tēvs būtu ļoti apmierināts, ja viņš zinātu, ka es eh, parlamentā tagad par viņu runāju. Enemigo de lo bueno. No debemos. lo que se les puede pedir y no más. Es como cuando se intenta utilizar. No nu, indikatoriem var gaidīt tikai to, ko tie piedāvā. Ja, piemēram, ir indikators eh, iekšzemes koproduktam, tad nevar no tā gaidīt, eh, lai tas būtu indikators eh, cilvēku labsajūtai, labklājībai. Iekšzemes koprodukts taču to nemaz neapraksta. līdzdalības eh, jautājums vai piederības jautājums kādam uzņēmumam ir ļoti būtisks elements. Ja tiek izveidots rādītājs, tad tas ir jāņem vērā. Piemēram, līdzdalība vai ir tāda sajūta, ka cilvēks tiešām uh, ieņem noteiktu lomu šajā uzņēmumā. Piemēram, arī līdzdalība arotbiedrībās, līdzdalība mazos uzņēmumos tas tiek ņemts vērā, ja mēs vedam šādu indikātoru, tas ir jāņem vērā. Bet, ja nav iespējams to kaut kādā veidā izmērīt, tad uh, mums varbūt vienu vai kādu citu aspektu mēs to varam arī vienkārši izslēgt, neņemt vērā. To, ko nevar labi izmērīt, to nevar iekļaut, jo tas jau noteikti sagrozīs šī indikātora rezultātu. Un no viena indikātora, protams, nevar gaidīt visu ir jāpārdomā, vai ņemt vērā daudzus lielumus vai mazāk lielumus. Ļoti daudzos gadījumos nemaz nav uh, runa par uh, lielu, li, lielumu daudzumu, un ja strādā ar mazāk lielumiem, tad ir nodrošināt labāk caurskatāmību. Ir svarīgi, kas tiek mērīts, kādā veidā tiek mērīts un kā tas tiek uh, novērtēts, kāds ir tās svars. Ir metodas par uh, jomām, vai ir jāstrādā ļoti ātrā laikā, vai ir vairāk laika, tur var izvēlēties daudzus lielumus, var izveidot apkopotu lielumu, kas eh, rada noteikti skaidrību, vairāk vai mazāk. Pateicoties datoriem, mums, protams, nav problēma šies jautājumos. Kādreiz indikatoriem ir simts vai vēl vairāk lielumi. Tas eh, prasa tikpat daudz laika. Vai man ir desmit lielumi vai simts lielumi? Zinātniskais laiks pēdiņās. Nav, piemēram, vienu gadu vai ilgāk, par to visu var diskutēt, bet es, piemēram, pasaku, ka ir jāpanāk vienošanās. Mēs varam pateikt, nu labi, mēs varam vienoties par to, ka darīsim tā un tā, bet tam visam ir jāpamatojas uz zinātnisku pamata. Tiek diskutēts arī varbūt par indikātoru, bet eh, visiem ir jāatbalsta šis indikators, jo citādi iznāks tā, ka tam nebūs nekāda nozīme. Vai indikators, ko mēs šeit iesakām ziņojumā, kas mums neatļautu izmērīt uh, ienākuma atšķirības. Tādu mēs, piemēram, zinām, bet mēs varam izmērīt, kāda izskatās situācija ar darba vietām sievietēm, ņemot vērā visus aspektus, uh, fiziskos nosacījumus, uh, veicināšanu nosakuma, algu un citus. Paldies! Tiešām lielisks darbs un ļoti nepacietīgi gaidīsim jūs tālāko darbu. Lielas paldies vēlreiz! Uh, labi, tad nākamais punkts. Drošības un veselības aizsardzību darbā uzlabošana strādojušām grūtnieciem sievietēm, kas strādā ar pēcdzemdību periodā vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Uh, referentē vārds. Paldies, priekšsēdus kundze. Sākšu ar to. ka es ceru, ka mēs varēsim e, reāli uzlabojumu paņā, panākt šajā jomā attiecībā uz karjeras un ģimenes savienojamību, savietojamību un par sieviešu situāciju darba tirgū. Es apsveicu komisijas priešlikumu, manuprāt, tas grūtnieču tiesības uh, uzlabo un arī e, pēcdzemdību periodā uh, strādošām sievietēm, bet es domāju, ka situācija ir vēl jāuzlabo. Proti, parlamentam ir jāierosina grozījumi, bet sociālajiem partneriem arī ir jāizrāda vēl papildu aktivitāte, lai mēs varētu panākt labāka darba un karjeras savietojamību un uzlabot eh, sieviešu situāciju darba tirgu kopumā Eiropas Savienībai, ir vajadzīgas vairāk sievietes darba tirgu, ne tikai lai cīnītos pret nevienlīdzību, bet arī lai konkurētspēju globālajā līmenī uzlabotu. Es domāju, ka komisijas priekšlikuma. Eh, komisijas priekšlikums būtu jāgroza tādējādi, ka šī direktīva būtu instruments, pretkrīzes instruments un instruments ES demografiskās situācijas uzlabošanai. Es domāju, ka šī direktīva palīdzēs mums uh, uzlabot labāku uh, sieviešu situāciju darba tirgu un labāku darbu un karjeras savietojumību, uh, karjeras un ģimenes dzīves savietojumību. Es gribētu teikt, ka svarīgos punktos, piemēram, attiecībā uz uh, pēcdzemdību atvaļinājumu, pagarinājumu vai uh, uh, samaksu šajā laikā, to es gribētu drīzāk kā investīciju. Uh, es domāju, vajadzētu skatīties uz šiem izdevumiem nevis kā uz izdevumiem, kas attiec uz pēcdzemdību atvaļinājumu pagarināšanu. Es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai stiprinātu lai pamudinātu sievietes uh, dzemdēt un tajā pat laikā arī uh, saglabāt uh, karjeru. Pētījumi parāda, ka tajās valstīs, kurās sievietes visaktīvāk piedalās darba tirgu, ir arī vislielākie, eh, vislabākie ehm, dzimstības rādītāji. Un līdz ar to mēs varam konstatēt, ka pēcdzimdību periodu, eh, pēcdzimdību atvaļinājumu pagarnāšana dos lielu ieguvumu, jo sievietes var nodrošināt labāku bērnu aprūpi, kas ir ļoti svarīgi viņa harmoniskai attīstībai, veselības attīstībai un sieviešu veselībai. Es atcaucos arī uz Pasaules eh, veselības organizācijas eh, datiem šajā sakarā. Sievietes jau maksā no 80 līdz 100 procentu. Eh, ir valsts, kas maksā jau 80 līdz 100 procentu algu pēcdzemdību periodā, pēcdzemdību atvēlinājumā, un vairākās valstīs arī ir 18 nedēļu pēc dzemdību vai 18 mēnešu pēc dzemdību atvainājums. Uh, Šis ir laiks, kas palīdzēs stiprināt bērnu imunsistēmu, to Pasaules veselības organizācija pierādījusi, un arī sievieti var nostiprināt savu saikni ar bērnu, un e, ģimene tiek stiprināta līdz to bērnu tiesībām, tas nāk par labu. Tad es domāju, ka e, pēcdzemdības atvaļinājuma pagarināšana par diviem nedēļām tas ir minimāls uh, zaudējums salīdzinot ar ieguvumiem, ko, kas tiek gūti, ja vecāki rūpējas par bērnu. Mēs visi zinām, ja mēs neinvestējam tajā laikā, kad bērns vēl ir maz, pēc tam izmaksas radīsies daudz lielākas, ļoti iespējams. Ir notikusi. Noti nu, arī salīdzināts izmaksas un ieguvumi ekonomiskā, sociālajā ziņā, gan no darba devēja, gan no darba ņēmēja viedokļa. Tas viss tiek ņemts vērā. Darba tirgu, mēs šeit esam kā nekā sociāla lieta un nodarbinātības komiteja, bija jāsaka tā. Divu nedēļu pagarinājums pēc cemdību atvainājumam samaksas, darba samaksas nodrošinājumu šajā laikā. Tas viss var palīdzēt sievietes labāk integrēt darba tirgu un labā, labāk savietot eh, ģimenes dzīvi un karjeru. Tagad vēlreiz par pēccemdību atvaļinājumu. Es domāju, ka ir īpaši svarīgi nodrošināt, lai ģimene, ģimenes dzīve un karjeru varētu tikt savietotas. Uh, ļoti nozīmīgi ir arī tas, ka abiem vecākiem ir jāuzņems atbildība par bērnu aprūpi. Un abiem ir jāvar savienot ģimenes dzīvi ar darba dzīvi. Tādēļ es vēlreiz gribu ļoti uzsvērt, ka šī direktīva te ir jāņem eh, uh, vērā arī vecāku atvaļinājumu jautājumu. Un šajā sakarā es aicinu arī vēl kolēģis sniegt savu vērtējumu par šiem jautājumiem, par visiem šiem jautājumiem, ne tikai par pēdējo pieminēto, bet par visiem kopumā. Lūdzu, kolēģi, ņemiet vērā arī šāds aspekts. Pēc Uh, dzemdību atvaļinājumu izmaksas, tās ir investīcijas, tie nav tīri izdevumi. Paldies, un es gaidīšu jūs līdzdarbību. Paldies, nākamā runātāja Gunikunda. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī, protams, vēlējos sacīt, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka šodien varam diskutēt par šo direktīvu. Un, protams, mēs iestājāmies par visu, kas var uzlabot uh, šo sieviešu um, grūtnieču darbu. Esmu jau izteikusies par piedāvātajiem grozējumiem, bet nu šeit es vēlētos norādīt uz to, ka vajadzētu novērst to, ka šis atbalsts uh, strādājošām grūtniecēm uh, ka eh, tas nemazina viņu iespējas iekļauties darba tirgu. Dažkārt ir mm, jābūt piesardzīgiem, varbūt labas idejas ar domu, ka mēs uzlabosim šo sieviešu darba apstākļus, bet bieži vien šīs idejas vēršas pret viņām. Beigu beigās viņām nav tik viegli piekļūt darba tirgumu. Un es vēlētos arī, lai šis teksts galvenokārt eh, mēs šeit runātu par sievietēm, jo šeit tiek runāts par tēva uh, atvaļin, bērnu atvaļinājumiem vai abu vecāku atvaļinājumiem, un beigu beigās mēs uzlabojam tiesības vīriešiem, bet mēs varbūt neveicinām uh, citu veidu dokumentus, lai varētu izlīdzināt šīs uh, tiesības ar abiem dzimumiem. Līdz ar to šim tekstam būtu tikai un vienīgi jārunā par sieviešu tiesībām par piedāvātajiem grozījumiem ir viens ceturtais grozījums eh, par eh, ekskluzīvu barošanu ar krūti. Ekskluzīvi es saprotu, bet šo pāragro, kā tas šeit ir minēts, barošana ar krūti, to es nesaprotu. Un eh, šī barošana līdz diviem gadiem, par to esmu ļoti skeptiska, jo Ir vairāki mediķi, kuri saka, ka eh, ļoti svarīgi bērnu barot ar grūti tieši pirmo mēnešu laikā, pirmo trīs mēnešu laikā, bet līdz diviem gadiem, nu, es īsti nezinu. Tas ir jautājums, kas jāatrisina. Es īstenībā negribētu, lai mēs ietu tik tālu. Un ir arī jābūt ļoti piesardzīgiem, jo, kad mēs sakam, ka tas ir ļoti labi, tad mēs arī varētu šeit stigmatizēt sievietes, kuras nevar barot bērnu ar krūti, jo ir arī tādu sieviešu ļoti daudz, un šeit jāpasaka, ka Tad ir jābūt komfortam mātei, lai viņa labi jūtās ar bērniem, un nevis pateikt, ka šai barošana ar krūtī gan arī ir jābūt obligātā, līdz bērns sasniedz divu gadu vecumu. Tad ir vēl viens grozījums pār auglības rādītājiem dalības valsts, dalību valstīs. Šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem par šo grozījumu, jo šis grozījums varētu arī bremzēt šo sieviešu pieņemšanu darbā. Piemērs šeit būtu jāmin uh, kas tiek darīts Francijā vai arī Skandināvijas valstīs, kur ir arī ļoti labi auglības rādītāji un eh, tiek eh, pieņem dažādi pasākumi, lai neveicinātu to, ka sievietes visu laiku paliek mājās, gaidot bērnu vai arī pēc dzemdībām. Ļoti uzmanīgi ir jāskatās, kādu šeit pasākums mēs paredzam. 12. grozījums vēl ir arī, kurš precizē to, ka esošai direktīva mērķis ir uzlabo darba apstākļu strādājušām grūtniecēm un tam līdzīgi, manuprāt, nevajag šo papildināt, jo teksta mērķis jau ir tāds Tas ir vienīgais šī teksta mērķis - uzlabot šo strādājošo grūtnieču darba apstākļus. Tādēļ es nezinu, kādēļ mēs šeit to vēlreiz sakām. Un šeit daļā mēs arī norādām, ka šeit mēs runājam par sievietēm, kuras paliek vai atgriežas darba tirgu. Es īsti nesaprotu, ko tas nozīmē un kāda ir papildus vērtība kuras paliek darba tirgu vai kuras atgriežas, mm, nu, varētu paskaidrot, ko tas nozīmē. Un 13. grozījums tiek precizēts, kas strādājošās grūtniecības tajā skaitā arī mājkalpotājas Es nezinu, Francijā mājkalpotājs ir ļoti tāds negatīvs vārds, un tas varētu pat šokēt. Un kā tad ir citās dalību valstīs, kādas ir šīm sievietēm status, jo viņas ir uh, algots darbinieces Francijā, gluži kā jebkur uh, cits darbinieks, un ja mēs šeit runājam par uh, pašnodarbinātā status, tādā gadījumā Padomā arī tiek diskutēta īpaši direktīva par šo, tādēļ es īsti nesaprotu, kādēļ šeit ir pievienots šīs teksts par mājkāpotājiem. Tad arī darba devēja risks, bet tur jau ir direktīva, kas ir atrunāta arī par darba devēja, par darba ņēmēja veselību. 20. grozījums risks par reprodukciju, kas attiec uz sievietēm, vīrietēm, un šeit es atgriežos pie tā, ka par šajā tekstā mēs runājam tikai vienīgi par sievietēm. Mums ir jāaizsargā šeit sievietes, un es nedomāju, ka šeit būtu jārunā par vīriešiem. Par uh, atvaļinājuma te ilgumu. Es ne, neatbalstu 20 nedēļas un šeit piekrītu komisijas priekšlikumam par vismaz 18 nedēļām un tad eh, pašas dalību valstis lemj arī eh, par nedēļu skaitu, kādu vēlas tās atvēlēt sīvietēm mātes atvaļinājuma laikā, maternitātes atvaļinājuma laikā. Uh, Tad ir arī 27. grozījums, tad ir pirms vai pēc atvaļinājuma, un grozījums ir diezgan pretrunīgs. Tad, tad kur it kā no vienas puses pati māte var izvēlēties, cik uh, nedēļas viņam uh, atvaļinājumā pirms un pēc dzemdībām, un tad grozījumā atkal tiek norādīts mēnešu skaits pirms un pēc, un manuprāt, mums šeit vajadzētu atstāt mātei izvēles brīvību. Tas būtu ļoti labi, jo ir mātes. Uh, Un sievietes, kuras ir eh, grūtniecības laikā, jūtas ļoti labi, un viņas var strādāt līdz pat varbūt dzemdību laikam, un pēc tam eh, izmantot visu šo atvaļinājumu pēc dzemdībām. Šeit mums vajadzētu atļaut mātēm brīvi izvēlēties šo atvaļinājumu sadali. 29. pagarināt atvaļinājumu par eh, vienu mēnesi ar katru jaunu bērniņu dzimšanu, bet nu, arī šeit, manuprāt, katrai dalību valstī būtu jālemj kā tam būtu jānotiek 31. grozījums par eh, pēcdzemdību depresiju, kas varbūt iekļaut maternitātes atvaļinājumu laikā. Es nevaru atbalstīt šo grozījumu, jo, manuprāt, šī ir patoloģija, kur ir saistīta ar grūtniecību un kur tiek ārstēt. Pēc tam es nedomāju, ka te ir būtu kaut kas papildināms. Tad ir arī grūzīm piedāvājums, lai arī tiktu paplašināta šī direktīva attiecībā uz pašnodarbinātajā. Manuprāt, šeit būtu jāpagaida. Uh, īpaša direktīva šīm pašnodarbinātajām sievietēm. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, svarīgs jautājums, un pie tā ir ilgāk jāpastrādā, un to nevajadzētu tagad šeit iekļaut. Tā, šis jautājums jāskata atsevišķi. 43. grozījums vispār. Es nesaprotu šo grozījumu par asociācijām, organizācijām, juridiskajām personām, kuras var raudzīties uz direktīvas īstenošanu un var piedalīties juridiskās administratīvās procedūrās. Es īsti nezinu, par kādām asociācijām mēs šeit runājam. Te noteikti jau aizsardzība visās tiesību aktos. Es nezinu, kādēļ mēs šeit to pievienojam. Un 47. noteikums šajā direktīvā tie ir jāiekļauj. Uh, kolektīvās konvencijās un darba līgumos, un te arī tas pats, ja jau šis ir likuma akts tiesība, tad tas nav jāiekļauj darba līgumos vai kādās konvencijās. Tas viss atkārtojas, mēs papildinām, papildinām lietas, un beigās teksts nav vairs lalasāms, ir darba tiesības, ir konvencijas, kas sniedz uzlabojumus, un darba līguma arī, kas sniedz uzlabojumus ir arī uz sociāliem ieguvumiem. Lūk, tas ir tas, ko es vēlējos sacīt par šo. Mēs arī noteikti nāksim klajā ar citiem grozījumiem, jo īpaši visas dalību valstis nav vienā līmenī, tiecībā uz garantijām, arī par atbalsta tiesībām Sieviete, kur ir maternitātes atvaļinājumā, viņa, tas, šim cilvēkam, šai sievietei jāsaglabā arī visas tiesības attiecībā uz uh, darbu, arī pēc centībām. Paldies, tas viss, paldies. Estrēlas kundze. Obrigada, senhora prezidente. Paldies, priekšsēdus kundze. Stādīšos vispirms priekšā. Esmu šīs komitejas priekšsēdus vietniece bet arī referente, sieviešu tiesību komitejas referente attiecībā šo konkrēto ziņojumu, un tā ir vadošā komiteja. Un atcerēsimies, kā notika darbs ar šo direktīvu. E, darbs sākās pagājušajā sasaukumā, un process bija diezgan haotisks. Balsojums plenārā tika atlikts, un es joprojām esmu referente. Es gribētu šeit nosaukt dažus aspektus, kas man šķiet svarīgi pirmkārt. Gribu teikt, ka šī direktīva ir 16 gadus veca, līdz ar to tā ir novecojusi. Ja viss iesgludi, tad eh, pārskatītā direktīva stāsies spēkā šī sasaukuma beigās, ja visi iesgludi, es saku, Tātad mēs nerakstam tekstu šodienai, bet nākotnē nākamiem gadu desmitiem. Un tas ir iemesls, kādēļ mums ir likumdošana jāpielāgo īstenībai, arī izpildot eh, mūsu pilsoņu gaidas un to, ko gaidām sabiedrību kopumā. Šīs direktīvas aptvērums ir ticis paplašināts Eh, tā ir trīs mēķi. Pirmkārt, eh, mācas veselības aizsardzība, otrkārt, darba vietas drošība un treškārt, eh, sieviešu, vīriešu līdz tiesības veicināšana. Tā tad um, arī juridiskais pamats ir paplašināts. 137. pāns, kur ir runa par veselību, papildus 141. pāns, kur ir runa par sieviešu vīriešu vienlīdzību, un līdz ar to direktīvas aptvērums, protams, visai nopietni paplašinās. E, ir runa arī par e, tēva atvaļinājumu, vecāku atvaļinājumu, tātad, lai tikai, ne tikai sievietes, bet arī vīrieši varētu labāk savietot e, ģimenes dzīve ar karjeru. Un tas ir kas jauns. Abi vecāki tagad tiek arī uh, skatīti kā tādi darba tirgu gan māte, gan tēls. Un tēls bieži netiek uh, vispār kā. Vīrietis bieži netiek kā tēls īsti skatīts, uh, tikai kā pelnītājs, kā maizes gādātājs. Un Tagad ir jābūt eh, iespējai sievieti uzskatīt ne tikai kā dzemdētāju, bet arī kā persona, kurā ir savu karjeru. Šie aspekti ir jāsavieto. Un šajā direktīvā mums jāņem vērā visu sieviešu situāciju, neskatoties uz to, eh, kādu darbu viņi strādā, arī tie ir netipiski darbi. Mā, iepriekšējā runātā izteica zināmas šaubas piemēram, par mājkalpotājām. Un te man jāsaka, ka tas ir starptautiskās darba organizācijas ieteikums, jo mājkalpotāji pat laba nekādas uh, tiesības nebauda attiecībā uz pēcdzemdību atvainājumiem. Uh, Eiropas saimnes līmenī. Protams, tas var būt arī citādi atsevišķās dalībvalstīs, bet mēs jau nerakstam Portugālē, Zviedrijai, Francijai vai citām valstīm likumus. Nē, ehm, mūsu likumdošana eh, darbosies 27 dalībvalstīs, un realitāte, situācija eh, tur atšķirās visai eh, ievērojami no valsts uz valsti ir būtisks atšķirības e, attiecībā uz vecāku atvainājumu no 14 līdz 52 valstīm. Dažas valstis 100% atalgojumu šajā laikā nodrošina, citās valstīs tikai tādu simbolisku atalgojumu. Es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt pilnā atalgojuma principu, jo vecāki nedrīkst uh, būt cietēji tādēļ, ka viņi uh, laiž pasaulē bērns. Taisno otrādi. Tas taču ir pretrunīgi. Mēs Eiropā vienmēr sakam, ka mums ir jāuzlabo demografiskā situācija, dzimstības rādītāji, un tādēļ arī mums ir attiecīgas soļus jāspēr. Ir svarīgi panākt konsensus, panākt vienprātību. Un konsensam vajadzētu būt pēc iespējas plašākam. Visām 27 dalību valstīm visas tās būtu jāiesaist šī konsensa izstrādē. Mums ir vajadzīgs kopsaudzējs, jo šeit direktīvā ir aizsardzības klauzula. Tu teici, ka tajos gadījumos, kur nacionāla likumdošana ir izdevīgāk, vēl izdevīgāk attiecīgajām personām. Tātad tajās valstīs, kur jau ir ļoti progresīva likumdošana, labāk vēl par to, ko paredz direktīva šī nacionāla likumdošana arī turpmāk būs spēkā. Un tagad es gribu pabeigt, atvainojiet, ka es vispār tik gari sakos, bet es esmu šīs komitejas vadītājas vietnieks, bet man tomēr jāpauž savu sviedoklis tādēļ, ka esmu vadošās, šajā gadījumā vadošās komitejas referente. Māmiņas atvainājums ir jāsavieno ar tēva atvainājumu Pretējā gadījumā sievietes darba tirgu nav aizsargātas. Priekšsēd eh, lūdz runātāji eh, pabeigt savu runu. Jā, ja? es centīšos izteikties pēc iespējas. Labi, es pabeigšu ļoti drīz. Tātad ir svarīgi rast iespēju savienot ģimenes dzīvi ar karjeru. Tādēļ šajā direktīvā jāatspoguļo arī tēva atvaļinājums. Tas nav nekāds saistīts ar vecāku atvaļinājumu, par to ir runa citā direktīvā. Un pie šīs direktīvas vēl tiek strādāts, un tur sociālā partneri tieši par to vēl runā, un droši vien drīz arī būs progress šajā ziņā. Vēlreiz vēlos norādīt, ka Eh, tas ir tikai modernās attīstības atspoguļojums, ka mēs šeit ņemam arī vērā vecāku atvaļinājumu, tēva atvaļinājums atvaļinājums. Priekšsēd, eh, atvainojiet, bet man liekas, ka eh, mums ir astoņi runātāji, katrs varēs tikai divas minūtes runāt, ne ilgāk. Nākamais Hiršas kundze un tad Debāra kundze. Paldies, priekšsēdas kundze. Paldies arī referentei Kā jaunā komitejas locekla, es, protams, nevarēju diskusijām sekot, bet es eh, redzēju, ka te bija diezgan ašīgi viedokļi. Komisijas ar, eh, priekšlikums ar 18 nedēļām, manuprāt, ir kompromiss, jo dalībvalsts var pašas pieņemt arī lēmumu vēl labāk aizsargāt māmiņas. 18 nedēļas nodrošina veselības aizsardzības sievietēm, tajā pat laikā tām sievietēm, kuras vēlas atgriezties darba tirgu pēc iespējas ātrāk, dot iespēju tomēr šajā laikā izveidot saikni ar bērnu un uh, tiek nodrošināta bērnu tiesība aizsardzība. Prasības Pēc 20 nedēļām, manuprāt, ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzi, varētu būt eh, diezgan sarežģīti. Tas varētu novest pie tā, ka tas tieši jaunām sievietēm varētu eh, apgrūtināt karjeru vai atgriešanos karjerā. Tad ir jāroda pareizais līdzsvars direktīvā starp eh, grūtnieču un māmiņu interesēm no vienas puses, bet no otras puses jāredz arī darba eh, devēja intereses neradīt papildus eh, šķēršļus sieviešu nodarbinātībai. Viens punkts noteikti ir eh, plā, iespēja plānot darbdevējiem un komisijas priekšlikums paredz, ka slimības dienas, kas saistīts ar grūtniecību, netiek ierēķināts. Es domāju, par to jādiskutē, jo pagarināt šo termiņu līdz 18 nedēļām, es domāju, tas ir pieņems, ka tas tiek tomēr ierēķināts. Vienkārši, lai darba devējiem nodrošinātu arī plānošanas iespēju. Eh, es ļoti atbalstu eh, eh, māmiņas atvaļinājumu elstību, tas ir jāatstāj sieviešu ziņā, kādu viņas vēl šo atvaļinājumu izņemt. Un galvā es gribu teikt, ļoti svarīgi, ka uh, eh, vecāka atvaļinājuma un tam līdzīgi uh, eh, noteikumi, kas vēl ir atsevišķās dalībvalstīs, tam arī visam jābūt savietojumam ar šo direktīvu. Tas mums šķiet ļoti svarīgi. Un gal galā māmiņas aizsardzības direktīva ļoti svarīga, bet tas var būt tikai sākums, lai nodrošinātu karjeras un ģimenes dzīves apvie, savietojumību. Bet svarīgi ir arī dalībvalstīs pēc tam organizēt visu tālāko attiecībā uz bērnu un tā aprūpi. Paldies! Paldies, Hiršas kundze, tagad Bauers kundze, un pēc tam nākamais runā, nākamā runātāja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat vitatott ez a téma, megpróbálok nagyon röviden szólni róla. Paldies, es zinu, ka mēs esam plaši par to jau runājuši, par šo jautājumu, tad runāšu īsi. Šeit galvenais jautājums ir aizsardzība, un saistība ar aizsardzību ir ļoti būtiska. Mums ir eh, jāraugās, kā mēs varam nodrošināt šo aizsardzību, tāpat laikā, lai šī aizsardzība neradītu šķēršļus jaunu eh, sieviešu ceļā uz nodarbinātību. Un eh, šis līdzsvars ir absolūti fundamentāls. Tā ir viena lieta, un otra lieta par vecāku atvaļinājumu, vai šeit vajadzētu iekļaut vecāku atvaļinājumu šajā direktīvā. Tas tiesa, ka ir tāda vēlme, kad mēs runājam par uh, iespēju vienlīdzību, tad iekļaut to, bet šajā direktīvā mēs runā, šeit runājam par veselību un aizsardzību drošību. Mēs varam neatkarīgi no tā, kādas idejas mums varētu būt par uh, šo iespēju vienlīdzību Bioloģija šeit nosaka savus ierobežojumus. Un otrs komentārs par vecāku atvaļinājumu. Nevis maternitātes atvaļinājumu, bet par vecāku atvaļinājumu. E, tas ir pilnīgi cits direktīvas mērķis. Un mēs esam panākuši arī vienošanos ar sociālajiem partneriem. Un tas jau ir celts arī padomē galdā. Šajā direktīvā vecāka atvaļinājums tiek skatīts, bet parlamentam tur nav savu lomu spēlējama. Mēs vienkārši varam pieņemt zināšanai šo. Līdz ar to es gribētu lūgt, lai mēs neiekļautu šeit tēvu atvaļinājumu. To nevajag te iekļaut, jo komisija jau gatavo noteikumus par, vecā, par tēvu atvaļinājumiem. Es nedomāju, ka šai direktīvā vajadzētu runāt par tēva atvaļinājumu. Mēs šeit uh, palīdzam sievietēm grūtniecēm atgriezties darbā. Un vēl viens komentārs 31. 33. grozījumu. Īpaši 33. par depresiju. Pēc zemtību depresija tā ir medicīnas diagnoze. Uh, Ja die, ārsts uh, eh, diagnozē šo depresiju, tas ir jāņem vērā. Ja nē, mēs nevaram piespiest to uh, ņemt vērā, iekļaut to direktīvā. Paldies! Ģerens kundz, lūdzu, ja jūs varētu visi ievērot savu runas laiku, es gribētu, lai mēs visi pēc ātrāk nosaktu. Labi, jā, paldies, paldies priekšsēd par doto vārdu. Runāšu dāniski. Tulkiem paldies! Esmu zaļo grupu, neesmu zaļo grupu sēnu referenti, bet viņi nevarēja būt šeit klāt. Šis, šī direktīva ir ļoti svarīga. Direktīva svarīga ļoti Eiropas sievietēm, arī viņu veselībai. Un arī par to, lai šīs sievietes varētu arī uh, piekļuvu darba tirgumu. Ja mēs vēlamies Eiropu, kur būtu lielāka auglība, vairāk bērnu, tad mums ir jānodrošina, lai šīm sievietēm var būt bērni un lai pēc tam sievietes var arī savietot darbu un privāto dzīvi. Mēs šeit daudz runājam par izmaksām, par demogrāfiskās izaugsmas izmaksām, bet varbūt sākumā vajag nodrošināt, lai sievietēm būtu nepieciešami apstākļi, lai viņas varētu veiksmīgi audzināt bērnus. Par māti maternitātes nu atvaļinājumu ilgumu. Jā, tas ir ļoti labi, ka šīs tiesības tagad ir paplašinātas, tas ir ļoti pozitīvi. Referents runā par 20 nedēļām, komisija par 18 nedēļām. Dānijā jūs varat gadiem atrasties šajā atvaļinājumā. Uh, Vai maternitātes vai paternitātes atvaļinājumu kombinējot var gadiem būt šajā atvaļinājumā? Viens ir Izraels kundze. Uh, Žēl, ka tas nav minēts šeit, jo tas ir ļoti svarīgi. Iespēja vienlīdzībai, ka tēvam arī ir iespēja doties atvaļinājumā, bet viņi to neizmanto. Piemēram, Īslandē ir obligāti trīs mēneši tēva atvaļinājumā pēc tam, kad bērns ir dzīvis, un arī tādiem ir tātad pienākums doties šajā atvaļinājumā, un tad mēs šeit runājam par 18 nedēļām sīvietēm, Bet varbūt šeit vajadzētu veikt arī progresu un teikt, ka pēdējie divi nedēļ, divas, pēdējās divas nedēļas būtu tās nedēļas, kurām, kur uh, ir jāņem tēviem un jādodas atvaļinājumā šajās divās nedēļās. Maternitātes atvaļinājumu dažas nedēļas vēl jau tik, var tik ņemts pirms dzemdībām. Un vajadzētu šeit vajadzētu koncentrēties uz periodu, atvaļinājumu periodu pēc dzemdībām, lai varētu koncentrēties uz veselības tieši uh, jautājumiem. Es domāju, ka teksts nav īpaši ambiciozs un vajadzētu vēl pie tā piestrādāt. Paldies. Delī, kundze. Paldies, es pilnībā varu piekrist manas kolēģis Emīlijas sacītajiem. Zaļās, zaļo grupas vārdā es ļoti uzmanīgi arī skatījos ar jūs paveikto darbu. Un ir tāda sadaļa, kur netiek runāts par sieviešu aizsardzību un vīdes jautājumu. Ir ļoti svarīgi aizsargāt sievieti grūtnieci, bet ir ļoti svarīgi aizsargāt arī jaundzimušo bērnu. Šīs dienas darba apstākļos, piemēram, dažās Eh, dažos uzņēmumos gaisā ir ķīmiskas vielas, kas rada dažādas endokrīnas problēmas un tam līdzīgi, un kā, ja kādā uzņēmumā tiek kaut kas ražots, un tad uh, eh, ierod šī sieviete grūtniece, tad viņa ieelpo šīs ķīmiskās vielas, un manuprāt, šīs vīdes jautājums vispār šeit netiek skatīts. Un šeit var domāt par visām sievietēm, kuras, piemēram, strādā ķīmiskās tīrītavās. Un katru dienu, visu dienu arī elpo šīs ķīmiskās vielas. Un kā novēršojas problēmas, manuprāt, mums ir jāpiemēro šeit uh, piesardzības princips uzņēmumos sievietēm grūtniecēm un ir arī jānāk lajā ar tādiem grozījumiem, lai varētu paredzēt un novērst šādas situācijas lai šīs ķīmiskās vielas, kas rada arī, kas varbūt arī kancerigēnas, lai šādas vielas tiktu iznīcinātas. Lūk, tādēļ, ko tad mēs varam varbūt darīt šai sakarā? Paldies! Uh, thank you. Paldies! Paldies, ievērojāt šo laiku, un Tomas man atslūdz. Paldies. Es iejaukšos eh, sieviešu dominancē šajā jautājumā, bet jums, protams, ir eh, taisnība, ka jūs dominējat šo jautājumu, bet eh, bērnu audzināšanā drusku cītiņ trīkst līdz runāt arī vīrieši. Es nomierinātu desmit gadus, es strādāju eh, sieviešu komitejām, tas bija milzīgs, milzīga bauda, eh, kur, jo tur bija 37 eh, sievietes un tikai daži vīrieši, es jūtos ļoti labi. Es domāju, ka ļoti daudzos jautājumos mēs esam vienoti, ir jābūt investīcijām, un nevis nevar būt runa tikai par izmaksām, bet, protams, ka arī izmaksas ir svarīgas, un pie tā es vēl atgriezīšos. Pamatprincips, ka vajadzētu savietot labāku ģimeni un darba dzīvi, to mēs atbalstam tāpat kā nepieciešamību sasniegt tādu sabiedrību, uh, kurā vairāk uh, sievietēm būtu iespēja uh, iekļauties darba dzīvē, veidot labu darba dzīvi un tieši tikpat daudz uh, baudīt aizsardzības pasākumus. Tieši tāpat kā Edita Bauer, es domāju, ka nevajadzētu visu sajau kopā, vajadzētu runāt atsevišķi par uh, direktīvu, ko sagatavo komisija par vecāku tiesībām. To viss nevajadzētu sajau kopā, es uzskatu, ka ir svarīgi. Ka mēs, piemēram, jūs grozījumā 27, jūs norādāt uz to, uh, Un arī Vācijā mums tas tā ir, ka maternitātes e, likums 14 nedēļas, 6 nedēļas pirms zem, dzemdībām un 8 nedēļas pēc dzemdībām. Kopumā tas ir 14 nedēļas, un jūs tagad iesakāt 20 nedēļas. Jūs sakāt, ka investīcija ir svarīgāka nekā uh, finanšu izmaksas, bet mums tomēr arī vajadzētu parūpēties par to, kā jau teica viena iepriekšējiem runātājiem, ka tas nedrīkstētu aizskavēt sieviešu pieņemšanu darbā. Mēs tagad aprēķinājam, ja tagad e, būtu grozījums, piemēram, Vācijā no 14 nedēļām uz 20 nedēļām, tad mēs aprēķinājām, ka vajadzētu apmēram 600 miljonus eiro papildus rēķināt tam visam jāparaugās, kādai vajadzētu būt direktīvai, lai paraudzītos, kā ņemt vērā dalību valstu intereses. Es domāju, tas ir kriterijs, kas mums ir nepieciešams. Man tāds iespējas, ka mēs vēl esam samērā ieslīguši detaļās, un mēs esam vēl atšķirīgi savos viedokļos. Varbūt vajadzētu drusku vairāk laika, bet es baidos, ka sieviešu komiteja drusku uh, raugās, kā dabūt cauri savus mērķus un uh, paraugās, kā. Uh, tos īstenot. Pēdējais komentārs man ir svarīgi. Eh, ja mēs sakām, ka mums ir vajadzīgs svarīgs inženieris pret krīzi, tas arī ir svarīgs, bet vajadzētu paraudzīties, lai būtu realizācijas fāze, kuru varētu pieņemt. Ja mēs sakām, ka mēs piekrītam pamatprincipiem, subsidiaritāte nozīmē, ka dalība valsts to visu īsteno, bet ja ir, piemēram, tāda pārmaiņa no 14 nedēļām uz 20 nedēļām, es domāju, ka tas ir jau pārāk spēcīgi Varbūt 18 nedēļas, ko uh, e, iesaka komisija, uz to jau ir, pie tā ir jāpieliek liela jautājuma zīme. Es domāju, ka vajadzētu runāt tikai par grozījumiem, bet uh, veidot kopīgu debatu. Paldies! Uh, thank you. Uh... Figurēda kundze, lūdzu. Obrigādas. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsas divas piebildes jo daudz, kas jau par šo jautājumu ir ticis pateikts, bet abi jautājumi, par kuriem šeit ir runa, ir sekojošie. Vai mēs patiešām vēlamies dzemdību skaitu Eiropas Savienībā palielināt? Ja mēs to vēlamies, tad kas mums ir jādara tā labā? Mums ir uh, jāstiprina arī mātes loma, tēva loma, nevis vienkārši dzimstības līmenis bet vienlaikus mums ir eh, jāsaskata nepieciešamība, kā nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību. Bērnu audzināšanai tā ir jābūt dalītai atbildībai starp māti un tēvu. Un ir jāsāk to darīt jau uzreiz, līdz ar bērnu piedzimšanu. Tas ir arī iemesls, kādēļ ir svarīgs arī tēva atvaļinājums. Tam patiešām ir jēga. Uh, ja mēs gribam atbildēt uz abiem jautājumiem, proti sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī, protams, bērna labsajūtu. Bērnam ir vajadzīgs gan tēvs, gan māte. Es gribētu vēl piebilst kaut ko par uh, dažiem priekšlikumiem, kurus varbūt varētu uzlabot. Es manas politiskās grupas vārdā mēģināšu izdarīt arī grozījumus, jo mēs domājam, ka ir nepieciešams uh, šo termiņu, kā sievietes tiek atlaistas no darba, tas viss ir jāmaina. Mēs jau to nemaz nevaram pieļaut, ka viņas tiek atlaistas no darba, tas ir jāaizliedz. Tas nav iespējams, ka, ka sieviete, tad, kad viņa ir uh, stāvoklī grūtniecībā, ka viņa, uh, viņa ir jāsklabā vismaz vienu gadu savu darba vieta. Un uh, ir arī svarīgi, lai tiktu saņemta auga vēl 100% apmērā. Bet tas, protams, priekšnosacījums ir tāds, ka, lai sievietes un vīrieši saņem par to pašu darbu tādu pašu augu, šodien tā vēl nav. Šī direktīva, un tas ir pēdējais komentārs priekšādētais kundze, tūlīt beigšu runāt, šī direktīva jau kopš 20 gadiem ir spēkā. Kopš 1985. Eh, gada mēs tagad eh, gatavojam direktīvas priekšlikumu nākamajiem gadiem, ne jau šodienai vai rītdienai, bet nākotnē. Un mums ir jāizvirza augstāka mērķi. Pret krīzi var cīnīties tad, ja mūsu rīcība būs sociālāka, ja mēs sniegsim sociālus pakalpojumus. Un ja mēs neuzskatīsim dzemdību par kaut ko negatīvu, bet par kaut ko pozitīvu, un ņemsim vērā arī sociālos aspektus daudz spēcīgāk. Thank you, Elizabeth. Paldies, Morēna kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav nekas piebilstāms. Tam, ko ļoti labi jau paskaidroja Paskāla Griņēdi, Bauer un Tomas Mans, var pilnībā viņiem piekrist, bet tiešām gribu uzsvērt trīs lietas. Pirmā. Šis teksts ir ļoti labi izstrādāts, lai varētu uzlabot eh, strādājošo grūtnieču aizsardzību un eh, veselību darba vietām. Mums nevajadzētu šeit eh, jaukt dažādus mērķus. Un es pilnībā varu atbalstīt to, lai mēs šeit skatītu eh, tikai sieviešu problēmas šajā tekstā un neiejaukt citus jautājumus. Es redzēju, ka sārunu un diskusiju laikā pamazām, pamazām mēs pārējām jau pie citiem mērķiem pār tēva atvaļinājumu un tam līdzīgi, bet uh, arī, piemēram, par bērnu audzināšanu, un te būtu daudz citu lietu sakāmu, un mēs to visu neatrunāsim šajā tekstā. Šeit mums ir jākoncentrējas uz sākotnējo mērķi, lai mēs būtu efektīvi, un turpināsim sarunas konsultācijas ar sociālajiem partneriem par pārējo vēlāk. Otra lieta. Es ar simtprocentīgi atbalstīju to, lai varētu sa, uh, savietot uh, ģimenes un profesionālo dzīvi. Bet šeit nevajadzētu aizmirst, ka sievietes grūtniece, sievietes, kas bāro bērnu ar krūti, atgriežoties darba vietā, viņām uzņēmumā, viņu darba vietā vai kādā uzņēmuma grupā ir jāatrod tādas struktūras, kas viņiem ļauj savietot šo barošanu ar krūti, viņu ģimenes dzīvi un viņu profesionālo dzīvi. Lai šādas infrastruktūras mm, ir jāizveido, lai varētu atbalstīt šīs sievietes. Un trešā lieta par šo maternitātes atvaļinājumu Protams, ka mēs varam iedomāties, ja nedaudz sapņojam, ka pagarinot atvaļinājumu, maternitātes atvaļinājumu, būtu aizvien vairāk jaunu sieviešu, kuras vēlētos dzemdēt bērnus, bet eh, ir jābūt ļoti piesardzīgiem par vienu lietu. Maternitātes atvaļinājuma pagarināšana, ka tas tiek izdarīts ne nesaprātīgi. Tas rada šķērsli pašām sievietēm atgriežoties darba tirgu, jo profesionālā dzīve attīstās, un nevajag iedomāties, ka ja mēs pagarinām maternitātes atvaļinājumu, ka mums ir jānodrošina, lai šīs sievietes varētu atgriezties darba tirgu, ir ja nepieciešams uh, stratēģijas, lai palīdzētu šīm sievietēm atgriezties darba tirgu, un ir jābūt ļoti saprātīgiem izvēloties maternitātes atvaļinājumu garumu, jo īpaši šajā brīdī, kur uh, uzņēmumi atrodas krīzēs. Paldies! Un visbeidzot, pirms atgriežamies pie referenta, es aizkundze. Paldies, priekšādātājs kundze. Kļuva redzams, ka darīja valstu likumdošana daudzās valstīs par pārsniedz šīs direktīvas aptvērumu. Un kā Bauers kundze jau teica, uh, Un tā patiešām ir tāda kā minimāla direktīva. Es gribētu šeit pievērst uzmanību diviem grozījumiem, kur pastāv arī juridiskas problēmas ar konstitūciju dažās valstīs. Pirmais punkts attiecas uz 41. Eh, grozījumu, kur ir teikts, ka viens no vecākiem vai laulātais partneris, attiecīgās sievietes, laulātais partneris var iesniegt iesniegumu uz šādu maternitātes atvaļinājumu, paternitātes atvaļinājumu. Es domāju, tas ir problemātiski. Mēs nevaram sievietes tiesības pārnest uz citu personu. Kaut arī šī vēlme varētu būt ļoti pozitīva, bet Somijā vismaz tas nav iespējams. Šādā veidā šādu, it kā dot tādu kā aizbildniecību citai personai. Tas ir tāds pamatiesību jautājums, konstitucionāla tiesība jautājums ļoti daudzās valstīs. Tālāk par 40. grozījumu. Tur arī kaut kas tāds ir teikts. Tur ir teikts, ka ir precīzi noteikts, kā tiek maksāta kompensācija auga nemazāk kā 85%. Daudzās valstīs tas nav tikai jautājums, kas ir jārisina darba devējam, bet arī valsts institūcijām un sociālajai apdrošināšanai. Tur ir jāņem vērā arī sociālās likumdošanas normas attiecīgās dalību valstīs, jo dažās dalību valstīs tas patiešām ir pavisam savādāk. Uh, nekā šeit paredzēts, un tas arī ir ļoti liels problēma jautājums. Tie ir abi grozījumi, 40. un 41., kas eh, mums šķiet problemātiski. Tie ir kompetenci sadalījuma problēmas. Tas var, var būt pretrunā ar nacionālu likumdošanu. Paldies. Paldies. Un atgriežos pie referents, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji Sirdnieks paldies visiem kolēģiem, kas ir eh, piedalījušies šajās debatēs. Es gribētu sniegt jums atbildi šiem punktiem. Viss, kas ir saistīts ar mātes aizsardzību darba vietā un eh, drošumu darba vietā, visi šie jautājumi ir saistīti ar uh, Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem. Tālāk. Šajā direktīvā ir iekļautas visas darba ņēmējas neatkarīgi no darba līguma. Tādēļ šīs mājkalpotājas ir uh, jēdziens. ar kur mēs nu apzīmējam šādu, šādas darbnieces, kas strādā mājās, Tas bija konsens, kas tika paņemts no iepriekšējā sasaukuma, tad šis apzīmējums mājkalpotāji. Tas nozīmē, ka varbūt to vajadzētu īpaši izdokot franču valodā šo jēdzienu un uh, salīdzināt un atrast pareizo jēdzienu. Ar šo jēdzienu ir domāt arī visi darba līgumi. Proti saskaņā ar ieteikumiem, ko ir sastādījusi starptautiskā darba organizācija. Tālāk. Mēs vēlamies eh, sasniegt uzlabojumu šajā direktīvā. Kā šis jautājums izskatās, paraugoties uz pašreizējo krīzi? Šeit ir jāuzsver sekojošais. Mums ir jāpieņem, ka tā ir investīcija, tas ir iegūdījums, tas nav valsts izdevums, izmaksas. Es gribētu lūgt arī kolēģus ņemt vērā sekojošo. Mēs visi zinām, ka mums ir jāatrod vislabākie risinājumi, kā izkļūt no šīs ekonomiskās krīzes. Es esmu samērā optimistiska un es esmu pārliecināta, ka mēs eh, pārvarēsim ekonomisko krīzi. Mums ir jāņem vērā, ka pieņemot šo direktīvu, dalību valstu līmenī veidosies tāda situācija, ka Konkrētie pasākumi sekos pēc diviem līdz trim gadiem, un, manuprāt, tad Eiropas Savienība pašreiz jau krīzi jau būs pārvarējusi. Kā jau es teicu, to ir jāraugās ilglaicīgākā perspektīvā par atsevišķiem grozījumiem. Es gribētu par to diskutēt tieši ar kolēģiem, kolēģiem varbūt pa e-pastu, lai īpaši detalizēti vēl paskaidrotu, kādēļ es uh, atsevišķos grozījumus šādā veidā esmu iesniegusi. Sirsnieks paldies jums, un es rēķinos ar jūsu atbalstu un sadarbību. Esmu pārliecināta par to, ka viss būs veiksmīgi, ka mēs panāksim vienošanos raugoties uz to, kā uzlabot šo direktīvu, lai tā patiešām būtu instruments kas sniegtu ieguldījumu, lai varētu savietot ģimenes dzīvi un darba dzīvi, un sievietes varētu piedalīties darba tirgu un vienlaikus nodrošinātu dzimumu līdztiesību un iespēju vienlīdzību. Es domāju, tas ļoti svarīgs princips demokrātijā. Ekonomika var darboties tikai tad, ja darbojas demokrātija, un demokrātija bez iespēju vienlīdzības, manuprāt, nav iespējama. Tādēļ es uh, vēlos uh, un gaidu jūs atbalstu. Esmu pārliecināta, ka mēs kopā panāksim labus panākumus, un es domāju, ka es kā referente un mēs, kā komiteja kopumā, varam ļoti labi sadarboties ar sieviešu tiesību komiteju. Es arī pat tur esmu uh, locekļu vietniece, un es domāju, ka mēs varēsim atrast vislabākos risinājumus, vislabākos formulējumus, kā aizsargāt sievietes darba tirgū. Paldies! Thank you very much. Paldies. Teikšu tikai to, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 12. novembris, pulksten 12. Līdz ar to beidzam šo dienas kārtības punktu skatīt. Respektīvi, mēs vispār beidzam. Pirmā